Uh, kolēģi, dāmas un kungi, es aicinu jūs ieņemt savas vietas. Lielas paldies, ka esat uh, ieņēmuši savas vietas. Um, šobrīd mēs uh, esam ārkārtnes sanāksmē, ko organizē īpašā komiteja terorisma jautājumos. Un es ar ļoti lielu prieku sveicu arī parlamentu priekšstādātāju Antoniju Tajāni. Uh, un viņš ir piekrīts arī piedalīties mūsu sākumu uzrunās, un es arī gribētu pateikties Julianam Kingam, kas arī um, pieradīs, ieradīsies pie mums. Es arī sveicu mūsu kolēģus parlamentāriešus un pilnīgi visu uh, cietušo un upuru organizāciju pārstāvjus. Un pirms es sākšu šo uzklausīšanu oficiālā veidā, es gribētu ak akcentēt eh, dažus punktus, kas ir svarīgi mūsu komitejas funkcionēšanai attiecībā uz mūsu protokolu. Es eh, ļoti ceru, ka eh, attiecībā uz iepriekšējo protokolu nekāda iebilduma nav. Un tālāk. Es gribētu lūgt, lai jūs apstiprināt šo protokolu, ja nekāda iebilduma nav. Tad 8. un 22. februāra šī gada sanākšņu protokoli ir apstiprināti. Uh, Liels paldies uh, par to, ka piedalījieties šajā formālajā punktā, bet bez tā mēs nevaram kā parlamenta komiteja funkcionēt. Uh, Komisāra kungs, priekšsētā kungs, dāmas un kungi, Un, darbie draugi no dažādām organizācijām, kas ir ieradušies pie mums, lai piedalītos visas dienas garumā šajā sanāksmē, es gribētu vēlreiz visus sveikt. Um, šī ir mūsu pirmā uzklausīšana šajā komitejā, kur mēs nodarbojamies ar terorismu jautājumu izskatīšanu, un šī ir pirmā uzklausīšana, ko mēs. Uh, Mm, esam veidojuši kopā un kopā ar Tajāni kungu mēs esam izvēlējušies eh, veltīt šo sanāksmi eh, cietušo un terorismu cietušo un upuru eh, interešu izskatīšanai aizsardzībai. Un mm, es esmu gatava dot vārdu prezidentam Tajānī, un mēs uzskatām, ka tas ir milzīgs gods, ka viņš ir ap, ap, izvēlējis ap, apmeklēt šo uzklausīšanu. Un vēl uh, Es gribēju atzīmēt, ka šis jautājums ir ļoti centrāls mūsu komitejā. Mums ir eh, divas mm, referentes. Mm, eh, Malērkungs, Fulverkungs, kas un ir arī mūsu deputāti, eh, kas, kuru ģimenes ir cietuši no terorisma draudiem. Un es esmu pateicīga pilnīgi mm, visiem. Un e, esmu ļoti pateicīga arī visiem tiem, kas ir gatavi piedalīties e, šajā sanāksmē. Un, e, lai garantētu jūsu tiesības. Tas ir ļoti centrāls jautājums mūsu komitejā un šajā plānā ir, mēs gribam pateikt, ka visi cietšie un upuri ir pelnījuši cienīgu attieksmi un arī uh, attiecīgu aizsardzību, un tas ir ļoti centrāls jautājums mūsu komitejas darbā, runājot tieši visai Eiropas uh, politikas uh, plāksne, jo ir nepieciešams nodrošināt šiem ciešiem un upuriem vienādu un godīgu attieksmi, un tas ir jāgarantē pilnīgi visiem uh, iedzīvotājiem un viņu ģimenēm, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā. Uh, priekšsēdētāji, es eh, gribētu dot jums vārdu, bet mēs pēc tam klausīsim, uzklausīsim arī mūsu kolēģi mm, Terēziju Himenes Beseru, un viņi mums radīs arī īstu videoklipu. Eh, stāstīs eh, par mm, savas ģimenes notikumiem, par fondu, kas ir izveidots, eh, lai, mm, lai atcerētos brāli un, un brāļa sievu, kas tika mm, nogalināta pirms 20 gadiem, to izdarījusi ir ETA. Un arī mēs runāsim par aktivitātēm, kas notiek šī fonda ietvaros. Lūdzu, priekšsēdētāji. Labdien visiem! Es esmu ļoti priecīgs ierasties parlamentā priekšsēdētājs kundze, godāmie kolēģi komisāra kungs, godājumie ciedušo ģimeņu locekļu un pārstāvji. Man ir milzīgs gods atvērt šo pirmo uzklausīšanu publisko, ka, kas ir veikta īpašās komitejas Eiropas jautājumu darba kārtības ietveros. Um, mums ir mums ir jāsaka, ka šie cietušie ir pelnījuši īpašu cieņu, un tāpēc mēs runājam par noliegumu, terorismu noziegumu. Un šie eh, cilvēki ir ievainoti, viņi ir cietuši, un, un viņu cilvēciskā daba ir ievainota. Eh, terorismu upuriem ir nepieciešams atbalsts eh, sakarā ar to, ar, ar šo noziegumu dabu, kas ir veikt pret viņiem. Uh, Un šeit ir īpaši apstākļi, un arī šīs lietas tiek pakļautas iedzīvotāju um, ļoti rūpīgai uzmanībai. Mums ir jāatzīst arī e, sociālais jautājums. Viņi ir jāatzīst sociālā e, līmenī, tāpat laikā ir arī jādomā par to, kā aizsargāt viņu privāto dzīvi. E, cenšoties atbildēt uz visām vajadzībām, kas izriet no likumdošanas, mēs veicam savus uzdevumus, bet mums vēl ir arī morāli uzdevumi. Terorisms ir ievainojums pret fundamentāliem principiem. Uh, Upuru, terorismu upuru aizstargāšana un cieņas izrādīšana ir viena no mūsu vērtībām. Mums ir jārespektē individuālās brīvības un solidaritāte, kas arī ir iedvesmojas Eiropas projektu. Mums ir jāciena arī demokrātija un likuma vara, kas raksturo mūsu kā Eiropiešus. Mums ir jārespektē arī tiesiskums un vienlīdzība. Eiropas um, pilsoņi pieprasa, lai Eiropas Savienība labāk aizsargā viņu tiesības. Saskaņā ar pētījumiem 80% uzskatam, ka Eiropas Savienībai ir jārīkojas vairāk tieši, lai cīnītos pret terorismu. Un tāpēc šīs īpašās komitejas izveidošana ir ļoti svarīgs notikums. Tas sniedz arī papildu garantijas um, drošībai mūsu pilsoņiem. Un pateicoties komitejas darbam, parlaments var uzlabot uh, savus antiterorismu politikas Eiropas Savienībā. Un, uh, Un mēs um, arī strādāsim ar rekomendācijām, kas, ko izstrādāsim līdz vasaras beigām. Šīs rekomendācijas fokusēsies arī uz situāciju, kas skar cietušos un upurus. Noteikti cietušie ir um, pietiekami drosmīgi un ir pārvarējuši šo traumatismu. Um, citiem ir nepieciešams uh, atbalsts. Tā kā katram ir uh, sava situācija, sava drosme, katram ir nepieciešams savs spēks un tolerants. Un šodien es gribētu izrādīt cieņu pilnīgi visiem. Un um, gribu atzīmēt arī tos, kas turpina cīnīties klusējot, lai nosargātu dienu pēc dienas savu cilvēcisko cieņu un humanās vērtības um, mums ir uh, cil šo cilvēku vārdi, mēs to zinām, un mums ir nepieciešams uh, arī uh, pārbaudīt visi instrumentus mūsu rīcībā esošos, vai tie ir adekvāti. Un mēs strādājam pie direktīvas. Ir eh, šī direktīva, kas tika pieņemta 2012. gadā, tomēr transponēšana nav apmierinoša. Ne visi piemēro šīs normas vien, vienlīdz apzinīgi. Un ziņojums, ko ir sagatavojusi Terēza Himenes Veserila un Angelika Mlinar, mums palīdzēs eh, nodrošināt vienādu aizsardzības līmeni pilnīgi visiem cietušiem un upuriem. Pirms viena gada parlaments eh, ir pieņēmis arī direktīvu, kas attiecas uz terorismu apkarošanu. Uh, Es gribētu izteikt um, pateicību Monikai Holmeierei, parlamenta ziņotājai, kā arī visiem ēnu referentiem. Šajā direktīvā fokusējas uz cietušo tiesībām un pateicoties šim dokumentam ir pakalpojumi, kas tagad būs konfidenciāli, bezmaksas un viegli pieejami visiem cietušajiem. Um, mums jādomā arī par transferu un tran, trans, pārobežu raksturu. E, šeit mums ir Londona, Parīze, Barcelona un citas valstis kas uzņem turistus un arī bijušos tautiešus, un šīs turistu pilsētas ir atentātu mērķis. Un tāpēc ir jācenšas apkarot terorismu aktu iespējas Un es šeit domāju par administratīvām procedūrām, kas ir saistīts ar, ar um, apdrošināšanu, ar veselības uh, aprūps vai mm, apkalpošanas pakalpojumiem un citiem. Un šī direktīva ir um, jātransponē līdz septembrī 2018. gadām. Un mums ir jādomā par to, kā noņemt visus šķēršļus, um, tad, kad ir noticis uzbrukums pret personu, kas nedzīvo uh, savā dalībvalstī. E, tāpēc es e, aicinu ar Eiropas komisiju strādāt pie šī jautājuma un darīt to pēc iespējas ātrāk. Dāmas un kungi, es esmu noraizējies, ka mūsu cīņa pret terorismu nav, nav pabeigta. Mums ir jābūt vērīgiem un mūsu rīki ir instrumenti jāstiprina, e, kā arī mums ir ir jācenšas um, likvidēt visus um, tiešsaistes izteikumus, kas atbalsta terorismu. Un tehnoloģiskie giganti, tādi kā Facebook un YouTube, tiem vajadzētu nodrošināt, ka visas problematiskie vēstījumi ir izēsti um, īsākā laikā. Uh, Un šeit es gribētu jums atgādināt šo stāstu ar Facebook, kas šobrīd ir ļoti aktuāls sižets. Un mēs esam gatavi arī organizēt uh, debati. Un es aicināšu arī Facebook vadītājus ierasties šeit parlamentā, lai runātu pie šiem jautājumiem Un e, šeit runa par datiem, kas tiek izmantoti vēlēšana kampaņas laikā. Mums ir jādara mm, viss, lai nedrīkstētu izmantot Twitter, Facebook un YouTube propagandas nu, nolūkiem, tīpaši, ja šī propaganda atbalsta terorismu. E, un e, tas mm, ir nepieciešams ļoti konkrēti ar likumu palīdzību cīnīties pret šādiem informācijas izmantošanas gadījumiem. Ehm, parlaments ir strādājis arī pie e, starp, savstarpēja sadarbības e, jautājuma. Mēs uzskatām, ka Eiropas datubāzes ir jāizmanto vislabākajā veidā. Un um, šeit e, ir jādomā par moderniem informātiskiem risinājumiem, kas nodrošina iekšējo drošību, un arī ir labāk jāsavieno mūsu datu bāzes uh, lai vēl vairāk um, mēs varētu nosargāt cilvēku dzīvības. Un uh, šeit es uh, gribētu arī runāt par iespēju veidot Eiropas FIB. Dāmas un kungi, uh, Briseles atentātu priekšvakarā, kā arī Vesminsters atentātu priekšvakarā, es gribētu jums atgādināt, ka ka mums, eh, mēs esam samaksājuši ļoti smagu cenu, un eh, ties, eh, taisnība ir jāatjauno tiesības, un taisnība jāgarantē pilnīgi visiem. Mēs esam visi solidāri, mēs esam visi vienādi. Ļaujiet man citēt Monteskie mm, izcilu apgaismotāju, kurš ir teicis, ka netaisnība pret vienu cilvēku ir apdraudējums mums visiem. Un pirms jūs sāksiet darbu šajā īpašajā komitejā, uh, Un es šodien uz pusdienām arī esmu aicinājis uh, visus ģimenes locekļus cietušos un tā tālāk, un tagad es gribētu aicināt visus ievērot klusumu brīdi, atceroties notikumus. Merci beaucoup, monsieur Le. Paldies, priekšētā kungs, liels paldies, dārgais Antonio, um, par um, taviem ievadvārdiem. Un uh, paldies arī visai zālē par šo cīņas, cieņas um, izrādīšanu, par to, ka jūs atcerējāties uh, upuru piemiņu. Un uh, paldies uh, par to, ka jūs uh, gribat runāt par dažādiem instrumentiem. Tāda situācijas, kad nav draudējumi, tā, tādu mēs nevaram iedomāties. Un šodien ir dažādi iesaistītie privātie publiskie internets, kas piedalās um, šajā, šajā cīņā. Un, um, un, um, mūsu īpašās komitejas eh, darba augļi arī ies eh, šī uzdevuma, tas ir nu, cietušo aizsardzības virzienā. Paldies Julianam Kingam eh, par to, ka jūs strādājat arī pie šīs sasarpējās sadarbības jautājuma, jo ehm, šeit mēs arī redzam noteiktu progresu cīņā ar minēto draudu. Paldies, paldies! Un tagad es eh, gribētu dot eh, vārdu Terezai Hemenes Beserilai. Eh, tā viņa ir gan mūsu sabiedrības locekle, gan arī ļoti īpaša persona. Mūsu parlamentā ir dažādas personas, un viņas ģimenes kāra teroristu uzbrukums ļoti tieši un es viņai došu vārdu, lai viņa mums varētu parādīt ļoti īsu videoklipu, kas rāda mums uh, faktus par Alberto Nasienas, kas ir viņas brālis un brāļa sieva dzīvi. Mm, tās, šis videoklips veltīts ne tikai viņu piemiņai, bet arī visu, kas ir nogalēta pirms 20 gadiem piemiņai. Lūdzu, Tereze. Muchísimas gracias, Natalija. Muchis... Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies arī uh, Eiropas parlamenta priekšsēdētājam Antonio Tajānī, uh, kurš nu pat arī saņēma mūsu fonda apbalvojumu. Lielas paldies visiem par ierašanos šodien uz šo pasākumu. Un uh, pirms rādu īsu videoklipu vēlos pateikt dažus vārdus. Uh, Mēs esam sadarbojušies kopā ar iekšlietu ministriju, lai atzīmētu 20 gadus kopš mana brāļa un viņas sievas um, slepkavībām. Un jūs redzēsiet 90 sekundžu video materiālu, kur jauns pāris no Seviļas uh, priecājas par dzīvi un uh, tas ir eh, pilsētas mēra vietnieks kopā ar savu sievu, un tad jūs dzirdat trīs šāvienus, ko raida ETA grupējuma teroristi, kuri pārvilka svītru šo cilvēku dzīvībām, atstājot uh, vienus uh, trīs bērnus. Jūs uh, redzēsiet arī Eh, ziedus, kas eh, tika nolikt tajā vietā, kur eh, viņus noslepkavoja, un nākamajā dienā visā Eiropā tika atzīmēta miera diena. Bet, diemžēl, ši, šo divu cilvēku bērni nevarēja piedalīties svinībās, jo viņiem bija jāsēro, viņi sēroja par saviem nogalinātajiem vecākiem. 60 gadus ETA ir terorizējusi Spānijas tautu kopumā nogalinot apmēram tūkstots cilvēku, eh, izkropļojot viņus, spīdzinot, eh, nolaupot. Un, kā es teicu, eh, tas ir pusotrā minūti garš video materiāls, kur uh, ir parādīts teroristu uzbrukums, bet šajā materiālā jūs neredzēsiet manas mātes izmisumu, kuras saņēma telefonu zvanu nakts vidū, kad viņa bija viena mājās, jo kāds bija dzirdējis um, ziņas, karstās ziņas uh, un, un, um, un piezvanīja manai mātei. Tāpat arī uh, viņu triju bērnu izmisums un uh, mūsu uh, Um, neizpratne, kā tagad pastāstīt bērniem to, ka viņi savus vecākus nekad uh, vairs neieraudzīs. Tāpat šajā video jūs neredzēsiet terorisma vilni, kas paņēma ne tikai šo divu nevainīgo cilvēku dzīvības, bet kas uh, noslaucīja visu savā ceļā, atstājot izpostītas uh, ģimenes, atstājot uh, uh, cietušos, kuriem bija jāmācās staigāt no jauna, jo tikai tādēļ, ka daži teroristi uzskata, ka Basku valsts neatkarība ir eh, daudz vērtīgāka nekā viņu upuru dzīvības. Nav nevienas valsts, reliģijas vai politiska mērķa, kas būtu tā upuru dzīvības vērti. Jūs šajā video noslēgumā redzēsiet tūkstošiem cilvēku demonstrācijas Seviļā, kad viņi izgāja Seviļas ielās paceļot baltus rokas, runājot par uh, brīvību, par uh, terorisma noliegumu, un uh, beigās izskanēs divi ļoti svarīgi teikumi. Un ir ļoti svarīgi upuriem un cietušajiem uh, apzināties, uh, ka šīs dzīves nav tikušas izpostītas velti. Uh, viņi vēlējās nospiest mūsu ceļiem, bet mēs cēlāmies un nostājāmies pret terorismu, un mēs nepieļausim, ka terorisms iznīcinās mūsu uh, dzīves modeli, uh, un labais vienmēr uzvarēs ļauno. Es esmu šeit Eiropas parlamentā, lai pateiktu, ka jūs varat turpināt uh, ierasto dzīvi un uh, varat aizstāvēt uh, tās vērtības, uh, par ko cīnījās Alberto Jascens. Un, Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai terorisma uh, upuri uh, būtu elements, ko mēs ņemtu vērā, izveidojot savu pretterorisma politiku, jo es vēlos pateikties arī visiem par to, ka pievienojāties mums uh, šodienas konferencē. Mēs runāsim par praktiskiem pasākumiem, un tādu ir diezgan daudz, un noslēgumā vēlos jūs aicināt pieņemt direktīvu par terorisma upuriem un jānovērš, ka tas atkārtojas atkal. Paldies!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 Merci beaucoup. Liels paldies, Tereza. Un paldies uh, par to, ka tu mm, apkopoji visas šīs reakcijas, visu šo sāpīgo attieksmi. Un tas atbalsojas pilnīgi visos mūsos. Uh, mēs jūtam līdzi visiem upuriem, visiem ģimenēm. Un paldies uh, par to, ka nu, tu šos upurus esi asociējies ar iespēju veidot terorismu apkarošanas stratēģiju, lai mēs eh, varam veidot savu politiku, savu stratēģiju, un paldies eh, par šo eh, stāstu. Un Tajānī kungs, viņš gan mūs ir paldies, viņš dodās prom, bet viņš atgriezīsies. Liels paldies! Je, je, j'ai l'honneur d'appeler. Euh... Un es gribētu arī pats eh, norādīt, ka mūsu draugs Raus Nāmā ir šeit. Viņš ir mums pievienojies, kur viņš. Donc pendant qu'il nous rejoint, euh... kamēr viņš atnāk, es jums pastāstīšu, kā Rauls Nēmo runās par psihiatrisko aspektu tieši, kas skar cietušo un upuru stāvokli. Viņš ir arī asociācijas loceklis, kur, kur strādā ar tiesību garantēšanu terorisma upuriem. Un Mēs arī uzklausīsim arī citus ekspertus, kas būs mūsu sanāksmē. Un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu strādāt ar, ar fonda principiem, kas palīdzēs mums garantēt terorismu upuru tiesības. Un Mēs tagad dosim vārdu jums, kolēģi, lai jūs eh, teiktu savu prezentāciju, un pēc tam mēs izvērsīsim debates. Lūdzu, profesor Kungs. Euh, es eh, spāniski eh, runāšu, tā, šī valoda man padodas labāk. Primero, Es vispirms gribētu iepazīstināt ar sevi. Tātad mani sauc eh, Rauls eh, Neāma. Es esmu psihoterapeits un psihiatrs. Un es 20 eh, gadus sniedzu atbalstu terorismā upuriem un cietušajiem. Un mērķis ir noskaidrot atšķirību starp te cietušajiem no terorisma aktiem uh, un citiem cietušajiem, kuri um, guvuši traumu vardarbības rezultātā vai kuri ieguvuši uh, masīvu traumu. Ja runājam par terorisma radīto traumu, tad uh, Protams, ir vesela rinda rekomendāciju, standārtu un pasākumu, kas varētu novest pie terorisma Uh, aktos cietušo labākas ārstēšanas. Tāpat ir arī atšķirības starp uh, teroristu vardarbību un cita veida vardarbību. Jo uh, ķermenis un psihe rada īpašu reakciju uz konkrētu vardarbības veidu. Tātad tas notiek reaģējot uz vardarbīgu uzbrukumu, bet pastāv atšķirības šajā reakcijā atkarībā no uh, uzbrukuma veida. Un 20 uh, gadu pieredzes laikā ir izkristalizējušās būtiskas atšķirības, un es vispirms gribētu teikt, ka uh, mani komentāri, lai arī būs par vispārīgiem punktiem, ir konkrēta konteksta rezultāts, un iespējams, ka tos pilnībā nevar ekstrapolēt un attiecināt uz visi, visu, visām situācijām un uz Eiropas kontekstu kopumā. Mana pieredze balstās uz to, kas ir noticis Spānijā pēdējo 20 gadu laikā, un uh, galvenokārt eh, tā ir fokusēta uz ETA teroristu upuriem. Eh, tas ir eh, šis valsts iekšienē attīstījies terorisms, kas ir ļoti specifisks un kas ir ļoti līdzīgs īrijas nacionālistu teroristiem un nacionālo džihādistu terorismam. Galvenā atšķirība ir tajā faktā, ka tas ir neatrisināta vietējā konflikta rezultāts, un eh, sociālā bāze ir tā, kas ir atbalstījis, veicinājis šādu terorismu, šādus terorismu aktus. Tāpat ir jāņem vērā politiskie un eh, mēdī apstākļi, eh, kas atspogļo reakciju uz šo terorismu aktu veicējiem un upuriem. Un ļoti svarīga ir šī, šīs attiecības starp upuriem un sabiedrību, kas varētu novest pie tā saucamās sekundārās fāzes. Uh, uzbrukumu. Ja runājam par terorisma radīto traumu, tad tā rodas uh, Uh, konkrētas darbības rezultātā un ir jātiecina uz cilvēkiem, kas to, kurus tas skāris. Un es to esmu sadalījis pa grupām, kas raksturo teroristu radīto traumu. Tā parasti ir atsevišķa notikuma vai uzbrukuma rezultāts. Šeit ir vērts norādīt, ka Terorisms nav tikai teroristu uzbrukums vai spridzināšanas, kā mēs zinām, piemēram, Spānijā vai Basku zemē, eh, kur ir zema līmeņa terorisms, kas, eh, ko veido noteiktu grupu attieksme, eh, kuras izsaka draudus, izdara sociālo spiedienu, šantažē atsevišķus cilvēkus un cilvēku grupas. Uh, un īsteno uh, cita veida uh, terorisma aktus, kas nav atsevišķi stāvoši. Bet tātad teroristu uzbrukums ir negaidīts, pēkšņs, un tas var uh, novest uh, pie ievērojamas traumas. To tāpat raksturo um, šausmīga vardarbība. Um, mežēlība, ko varētu pielīdzināt kara situācijām. Tāpat šie uzbrukumi nešķiro mērķus. Eh, tas ir uzbrukums sabiedrībai kopumā, un jebkurš var kļūt par uh, terora akta upuri. Un tas mm, noved pie tā, ka cilvēki sāk baidīties par savu drošību. Vēl uh, viena īpatnība, kas raksturo terora aktus, ir tas, ka šie terora akti rada traumu, kas ir radusies cilvēka darbības rezultātā. Līdz ar to teroristu radītā trauma atšķiras, piemēram, no kataklizmu radītas traumas vai negadījuma radītas traumas, kas noveda pie um, triangulāras dinamikas starp uzbrucēju, cietušo un sabiedrību. Teroristu uzbrukumi ir apzināti, izplānoti, To mērķis ir radīt pēc iespējas uh, lielākus postījumus. Un tā ir kā šantāža, kas vērsta pret sabiedrību sistēmu. Šie uzbrukumi ir politiski, ideoloģiski vai reliģiski motivēti. Tagad es centīšos paskaidrot, kā uh, šīs iezīmes, kā eh, šīs īpatnības ietekmē eh, cilvēkus, kuri kļuvuši par upuriem. Bet pirms tam, es domāju, ir vērts paskatīties uz to, kā jūtas cilvēki, kuri cieš no šiem uzbrukumiem. Tātad šos cietušos varētu sadalīt uh, primārajos cietušajos un upuros, un viņu vidū arī ir tie, kuri tātad iet bojā, pēc tam ir cietušie, kuri guvuši fizisku vai psihisku traumu, un tālāk ir trešā grupa, kuri arī ir cietuši, bet varbūt eh, viņi uh, negūs tādu fizisku traumu, tie cilvēki, kas vienkārši to ir novērojuši un redzējuši. Un tad veidojas vesela sociālā grupa, kuri cieš no draudiem, izspiešanas, šantāžas. Tā ir ļoti plaša eh, cilvēku grupa, kas nav um, saņēmuši atbalstu, bet ko var uzskatīt par terorisma upuriem. Tātad e, šie netieši cietušie ir ģimenes locekļi, un visbiežāk tie ir cilvēki, kuri cieši visvairāk, jo viņi ir zaudējuši savus tuviniekus, savus mīļotos. Tālāk ir cilvēki, kuri palīdz pēc uzbrukuma, piemēram, glābšanas dienesti, tiesību sargājošās iestādes, brīvprātīgie psihologi. Arī viņi var ciest tieši vainu no šīs pieredzes eh, vai arī veicot savu darbu, kas saistīts ar palīdzības sniegšanu cietušajiem, un līdz ar to sekundāri arī viņus skar šis teroristu uzbrukums. Tā, tad ir arī tie cilvēki, kuru īpašums, kuru manta ir um, izpostīta uzbrukuma rezultātā, vai tās būtu automašīnas, vai um, mājas, vai veikali, Tālāk, ja runājam par eh, šī efekta līmeņiem, tādi ir trīs. Pirmais ir klīniskais līmenis. Tātad šeit ir tie cilvēki, kuri cieš no uh, posttraumatiskā sindroma, uh, tāpat tie, kuri cieš no depresijas uzbrukuma rezultātā. Uh, Šis posttraumatiskais eh, stress eh, ļoti bieži parādās eh, cilvēkiem, kuri cietuši no traumas, tālāk šis nervozitāte, kā jau teicu, depresija, tāpat arī uh, personības izmaiņas, cilvēki kļūst introverti, viegli aizkaitināmi, bieži arī viņi kļūst vardarbīgi. Tāpat arī ļoti bieži tas uh, noved uh, pie uh, sekojošām atkarībām - alkoholisma, um, narkomānijas. Nākamais līmenis ir sociālais un attiecību līmenis. Šeit ir jārunā par to, kā uz situāciju reaģē vai nu tuvākā vide vai plašākā vide. Tātad cilvēki apkārt. Ja šīs tuvākās vai tālākās apkārtējās vidas reakcija ir neatbilstoša, tas var novest pie tā, ka cietušais eh, jūtas atstumts, sociāli izolēts. Tālāk ir nākamais ietekmes līmenis, eksistenciālais līmenis. Tas ir, kad šāds teroristu uzbrukums noveda pie tā, ka cilvēku pārliecība par viņu atrašanos sabiedrībā, par lomu sabiedrībā uh, tiek pilnībā izmainīta. Tas arī noveda pie izmaiņām uh, sabiedriskajā domā, var tikt mainītas e, iepriekš uh, uzturētās sabiedriskās vērtības. Tāpat tas maina arī tehnoloģiju. Ļoti bieži mēs par to aizmirstām un koncentrējamies uz klīniskajiem simptomiem, uz jautājumiem, kas saistīti ar cietušo veselību. Uh, nevis par to, kā cilvēki jūtas kopumā šajā pasaulē, šajā vidē, pēc tam, kad viņi cietuši no teroristu uzbrukuma. Atšķirība eh, starp eh, mm, terora aktu tos cietušajiem un tiem, kuri cietuši dabas katastrofās eh, vai negadījumos, nav atšķirība klīniskajos aspektos, bet tieši atšķirība šajos uh, psiholoģiskajos un eh, sab, sociālajos aspektos, tātad šis otrais un trešais ietekmes līmenis, par ko es runāju. Visbiežāk teroristu uzbrukuma rezultātā izmainās tas, kā cilvēki jūtas uh, konkrētajā vidē, tas, kā viņi uztver apkārtējo pasauli un kā viņi to izjūt. un eh, eh, individu attiecību līmenī ļoti bieži tie, kurus ir skāris teroristu uzbrukums, var kļūt par teroristu uzbrukuma upuriem. Tad, kad es sāku strādāt 1998. gadā ar terorismu uzbrukumos cietušajiem, bija tas, ka eh, cik maz eh, mani pacienti runāja par uzbrukumu, bet cik daudz viņi runāja par to, kā viņi saskars ar eh, neiecietību, ar pārpratumiem no um, mēdīju puses, no valsts pārvaldes struktūrām, no politiķu puses. 1999. gadā es uzrakstīju rakstu, kura fragmentu jūs redzat uz ekrāna. Pasakot to, ka mūsu pacientu grupas īpatnība ir tā, ka mainās viņu psihe, atšķirības starp viņiem un citām trauma stigmatizētām grupām, nav klīniskajā aspektā, bet psihosociālajā aspektā. Viņi jūtas piemānīti, eh, viņus eh, sadusmo eh, šīs sabiedrības un institūciju reakcija uz viņu nelaimi. Šie cilvēki dzīvo pastāvīgā diskomfortā un aizkaitināmībā, kas noved pie mm, cietušo uh, uh, mentālām izmaiņām, mainās uh, viņu um, sociālā dzīve, viņi kļūst izolēti, un tas rodas viņu pieredzes rezultātā, ko rada šī atkārtotā viktimizācija, un par to es rakstīju 1999. gadā. Kopš tā laika ir mainījusies mūsu likumdošana, kas tagad parēdz uh, tiešu aizsardzību terorismu aktos cietušajiem un ir izveidota īpaša struktūra iekšlietu ministrijā, kas sniedz atbalstu uh, šiem cietušajiem. Protams, vēl ir ļoti daudz darāmā, bet uh, lietas ir būtiski mainījušās kopš situācijas, kā tā bija pirms 20 gadiem. Tālāk aplūkosim dažādas situācijas, kas var novest pie sekundārās viktimizācijas. Pirmkārt jau par policijas darbu. Pavisam nesen man bija pacients ar posttraumatisko stresa sindromu. Viņš bija guvis ļoti dziļu traumu teroristu uzbrukuma rezultātā, bet viņa, viņām vislielākās problēmas eh, radīja tas, kā policija rīkojās pēc šī uzbrukuma. Pret viņu izturējās kā pret aizdomās turamo, pret viņu izturējās brutāli. Un viņa trauma uh, bija vairāk saistīta nevis ar teroristu uzbrukumu, bet ar to, kā pret viņu izturējās policija. Policijai ir jāstrādā ievērojot situācijas delikātumu. neatbilstoša policijas rīcība patiesībā nozīmē, ka uzbrucējs paliek nesodīts, bet tajā pat laikā kad policija veiksmīgi atklāja teroristu grupējumus, tad tas rada zināmu pārliecību cietušajos. Tālāk nākamā problēma ir tiesvedība. Šī tiesvedība var būt ļoti ilga, gara, sarežģīta, kas ko, ko uh, cietušie nespēja saprast, un šī tiesvedība ļoti bieži uh, atkārtoti pārbauda šo cietušo cilvēku pacietību un izturību, un viņi atkal kļūst par cietušajiem, par sistēmas upuriem. Tas ļoti bieži noved uh, pie tā, ka cilvēkiem ir jāraksta gari ziņojumi, atskaites, jāaiziet dažādi testi, lai to varētu iesniegt tiesā, un atkal šis cilvēks tiek atkārtoti pārvērsts par upuri eh, kad es strādāju Spānijas terorisma upuru tiesību aizsardzības asociācijā un pēc tam Spānijas iekšlietu ministrijā, tad es redzēju, uh, sistemisku procedūru, kas paredzēja atbalsts sniegšanu uh, cietušajiem viņu attiecībās ar tiesu. Tātad tika nozīmēts sociālais darbinieks vai kāds cilvēks no asociācijas, uh, Eh, vai arī kāds no iekšlietu ministrijas, kurš palīdzēja cilvēkām šajā tiesvedības procesā. Un tas ir ļoti labi, jo cietušie ļoti bieži eh, jūtas eh, kā iebiedēti, viņi ir apjukuši šajā tiesvedībā un viņiem ir nepieciešams atbalsts šajā brīdī. Tālāk nākamā lieta, kas saistīta ar tiesu sistēmu. Šai tiesu sistēmai ir jābūt taisnīgai, godīgai un samērīgai. Ja runājām par kompensāciju, piešķiršanu un soda piespriešanu. Bet viena no galvenajām problēmām uh, cietušo uztverē ir tas, ka trūkst samērīguma starp nodarīto kaitējumu un sodiem, kas tiek piespriesti teroristiem, kad viņi tiek apcietināti un tiesāti. Un upuri uh, jūt šo netaisnīgumu, negodīgumu, un tas ir ļoti slikti. Vēl viena lieta, kas rāda nepatiku, ir politiķu rīcība pēc teroristu uzbrukumiem. Ļoti bieži politisku iemeslu dēļ cietušie nesaņem vajadzīgo uh, attieksmi vai ārstēšanu vai atzīšanu. Tālāk ir nepieciešama tiesiskā bāze, lai varētu sniegt vajadzīgo atbalstu un palīdzību, un ir jāveido uh, struktūras, uh, kas uh, sniegtu atbalstu un kompensāciju cietušajiem konkrēta teroristu uzbrukuma rezultātā. Ir nepieciešami cilvēki, kas var uh, ļoti, kas, kas var efektīvi noteikt cilvēku vajadzības, un ir jāiesaista arī asociācijas, kas pārstāv cietušo intereses, jo uh, šīm asociācijām uh, visbiežāk arī ir vajadzīgie piekļuvs kanāli, lai efektīvi piedalītos šādās vispārīgās debatēs. Tālāk, protams, veselības aprūpe, medicīniskā palīdzība, tā ir jāsniedz nekavējoties, un tajā pat laikā šai medicīniskai palīdzībai ir jābūt eh, visu laiku, kamēr cilvēkām eh, tā ir nepieciešama. Veselības aprūpas sistēmai ir jāapzinās cilvēku vajadzības un ir jābūt gatavai sniegt vajadzīgo atbalstu un palīdzību. Un visbiežāk tas tā nenotiek. Cietušie nesaņēma vajadzīgo palīdzību, jo sistēma vai mediķi nav tam gatavi. ir jābūt speciālistu komandām un tīkliem, kas ir īpaši apmācīti un kas varētu rīkoties gan ārkārtas situācijās, gan arī tālāk vidējā un ilgtermiņā pēc teroristu uzbrukuma. Tāpat šai, šī palīdzība ir jāpielāgo katra konkrētā cietušā vajadzībām un īpatnībām, ir jāveido specializētu sociālo darbinieku uh, komandas, kas varētu palīdzēt upuriem, lai viņi saņemtu atbilstošo veselības aprūpi un uh, psiholoģiskos ārstēšanu un atbalstu. Tātad, kā es teicu, ir kliniskais līmenis, attiecību līmenis un eksistenciālais līmenis. Tātad visi šie trīs līmeņi ir jāaptver. Tālāk nākamais aspekts ir sabiedrības attieksme un sabiedriskā doma. Ļoti bieži sabiedrībā teroristu terorisma upurus uzskata par um, tādiem, kuri vienkārši paši ir vainīgi, ka viņi nolaiž rokas un, un tālāk uh, necīnās dzīvē un neiet uz priekšu, un tālāk jau mēs varam runāt par terciāro viktimizāciju. Šeit arī, protams, jārunā par mēdījiem un mēdīju lomu. Ir, protams, sociālais atbalsts atbalsts arī šiem teroristiem. To mēs redzām arī mēdījos un, un demonstrācijās, uh, uh, ko organizē sabiedrība, atsevišķas sociālās grupas, un tas ir ļoti aizvainojoši terorisma upuriem. Ļoti bieži mēdīji izmanto mirkli, izmanto sensāciju savās interesēs, viņi nav pietiekami diskrēti un viņi aizskar upuru un cietušo privātumu un vajadzības. Viņi izmanto šos cietušos sautīgās interesēs, uh, lai panāktu vēlamo, lai pasniegtu um, karstās ziņas. Terorisma upuri jūtas īpaši, jo viņi arī ir īpaši, jo viņi ir cietuši no uzbrukuma, kas nav bijis vērsts konkrēti pret viņiem, bet pret sabiedrību kopumā. Uh, viņi uh, jūtas uh, kā upurjēri šajā procesā. sabiedrība un valsts nedrīkst uh, pagriezt galvu uz otru pusi, viņiem ir jārūpējas uh, par terorisma upuriem, un tie, kur ir atbildīgi par uh, šo situāciju, tātad teroristiem, būtu jāizjūt viss uh, tiesu sistēmas uh, vara un spēks un sabiedrības noraidošā, absolūti noraidošā attieksme. Ja tas nenotiek, tad tas tikai padziļina cietušo rūgtumu, vilšanos. Tādēļ sabiedrība ir atbildīga uh, terorisma upuru priekšā, un viņiem ir jābloķē tālāka šo upuru viktimizācija. Uh, liels uh, paldies! Uh, Neāmas kungām par e, šo prezentāciju, e, jo jūs, tie, mēs redzējām, ka jums ir ļoti liela praktiķa e, pieredze, ko, balst, ko balstat arī teorijā, savā zināšanās, psiholoģijā, psihiatrijā. Un tātad šis jūsu spēju sajaukums, šis kopums ir, ir ļoti labs un kas attiecas uz to, eh, ka pastāv šīs dubultās viktimizācijas risks un tās grūtības, ar ko saskaras eh, šie upuri un viņu sarūktinājums. Tas bija ļoti interesanti. Lielas paldies par šo prezentāciju. Un eh, es, es uzskatu, ka tas ir izcils perspektīvas. Uh, iezīmējumus arī mūsu dienas darbā. Šī diena ir veltīta cietušo tiesībām. Un es tagad eh, varbūt piedāvātu mūsu jautājumu sagrupēt noteiktās grupās, lai jūs varētu atbildēt eh, tādā veidā. Un es arī lūgtu, lai jūs uzdotu jūsu jautājumus ļoti, ļoti īsi, jo mūsu uh, Uh, programma ir ļoti pieblīvēta, un mēs esam jau aizkavēšana. Vispirms es došu Gomešas kundze, pēc tam Valenciāno, uh, pēc tam uh, Tondua, un tad Morvai kundze, Gomeša kundze, lūdzu. Merci, madame la présidence, merci à tous. Paldies, paldies visiem par to, ka jūs esat um, organizējuši šo sesiju, lai godinātu visus upurus. Mēs visi esam mācījušies no sekām, to mēs visi esam pieredzējuši. Un es gribētu adresēt sev jautājumu doktoram De Nehama. Jūs runājāt par um, visādām sekām un implikācijām, no kā cieši uh, upuri. Šodien mēs, uh, protams, runājam pārsvarā par terorismu upuriem Eiropas Savienībā. Un, uh, Mēs zinām, ka lielākā daļa terorismu upturu visā pasaulē nav eiropieši. Ir arī tādi, tādi paši, un pie mums ir ļoti daudz upuru, kas nav no Eiropas, viņi cietuši no Eiropas Šādus eh, cilvēkus mēs redzam arī bēgļu grupās, kas atnākuši meklēt eh, te, patvērumu pie mums. Un lielākā eh, daļā gadījumā viņiem ir nepieciešams psiholoģisks atbalsts. Ņemot vērā visus šos personalitātes aspektus, viņa personiskās mm, ciešanas, es gribētu uzdot doktoram jautājumu, profesoram jautājumu, kas notiek faktiski mūsu eh, valstis, mūsu iestādes ļoti bieži ignorē šo aspektu, eh, kas jau pats par sevi ir eh, ļoti sāpīgs un ir jau šeit šī miedarbības starp dažādiem cilvēkiem, piemēram, arī policijas iestādes, kas vēršas pret šiem upuriem. Un, kā jau es teicu, pie mums ir ir ļoti daudz šādu cietušo Eiropā, kas ir cietuši no terorisma un kas nav saņēmuši nekādu atbalstu. Un es nekad neaizmirsīšu kādu uh, uh, kundzi, uh, kuru es satiku Grieķijā, bēgļu nometnē, un viņa man izstāstīja par savām drausmīgajām ciešanām, caur kurām viņa ir izgājusi cauri, ko viņa ir redzējusi, ko viņa ir izjutusi. Un uh, Um, man, es uzdevu sev jautājumu, kā tas varēja gadīties, ka visi zināja visu šo stāstu, bet ne šī kundze nav saņēmusi nekādu atbalstu. Uh, e, Valenciāno, paldies! Es arī vēlētos paust kādas pārdomas. Mani kolēģi jau zināmā mērā pieskārās šim jautājumā. Es gribētu runāt arī par citiem upuriem. Spāņi šeit komitejā zina ļoti labi, un arī citi to zina, ka šādi upuri ir personīgi skarti, un tās ir personas, kuras mēs arī paši pazīstam. Uh, Mēs ļoti dažādā veidā izjūtam šādu veidu situācijas, kā jau arī uh, iepriekšējais runātais to sacīja. Un tāpēc es gribētu arī paust šīs savas pārdomas, līdzīgi kā Gomešs kundze. Cilvēka cieņa, atzīšana, uh, apziņa, tas viss upurim ir ļoti svarīgi, bet kā, kāda ir situācija citiem upuriem ārpus Spānijas? Kādas iespējas viņiem ir risināt savu situāciju? Es to saku, raugoties uz mums pazīstamajiem upuriem un domājot arī par jaunajiem upuriem, kuri tāpat uh, cieš no tā, ka Eiropa viņiem pievērš pārāk maz uzmanības. Tālāk maīte pagazo, lūdzu. Paldies. Eh, doktor Nehama. Liels paldies. Nehama kungs. Jūs mums darījāt zinām jūsu 20 gadu pieredzi un atspoguļot to ļoti detalizēti. Un jūsu sacītais ir ļoti svarīgs komitejai mēs varēsim balstīties uz jūsu precīzajiem pētījumiem. Tas būs mums par pamatu. Izstrādājot rekomendācijas, es domāju, ka jūsu pieredze ir jādara zinām arī Eiropas komisijai. Es domāju, ka Eiropas Savienības valstīm ir pienākums uh, piemēro terorismu apkarošanas direktīvu, un komisija vēlētos palīdzēt tām valstīm, kurām nav vēl tik liela pieredze, kā piemēram Francija un Spānija. Lai šīs valsts arī varētu labāk reaģēt situācijā, attiecīgā situācijā un palīdzēt upuriem. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai atbalstot upurus, ne, netiktu domāts tikai par privilēģijām vien, bet ir jāpadomā par visām dimensijām. Kā jau sacīju, šiem cilvēkiem ir jāsniedz atbalsts. un mums ir jāizmanto šīs īpašās komitejas pieredzes, jo tas, ko jūs mums pastāstījāt, ir jāiekļauj arī jaunajos protokolos. Mēs varam saskarties ar jauniem terorismu aktiem. Un upuri nespēja aizmirst notikušo. Protokoli netiek piem attiecīgi piemēroti. Upuri nezina savas tiesības, un pastāv arī vēl citas problēmas. Mums jādomā par to visu. Upuri bieži vien cieši kādā citā valstī, kur viņi nepazīst, kuras tiesību sistēmu viņi nepārzina, un viņiem ir nepieciešams atbalsts, un viss ko jūs mums stāstījāt, ir jāpiemēro un jātiecina uz reviktimizācijas īpašo situāciju valstī, no kur šis cilvēks, šis upurs nav cēlēs, kur viņam nav pazīstama. Tātad mums ir jāizstrādā labas rekomendācijas, lai palīdzētu Eiropas komisijai, kuras savukārt palīdzēs dalībvalstīm, it īpaši tām dalībvalstīm, kurām nav tik liela pieredze šai, šai jomā. Paldies, tā Kristīna Morvai. Köszönöm szépen. Mi együtt magyar nyelven beszélek anyanyelvemen. Mi együttérzéssel is. Es runāšu ungāru valodā, tā ir man dzimtā valoda. Es ar dziļu līdzjūtību domāju par šiem cietušajiem, kas tiešā un necie, netiešā veidā ir cietuši, kur piedrīgie ir cietuši un arī daudzu gadu garumā. Es uh, Pati esmu sekojusi ilgu laiku e, savas e, kolēģis stāstam, kolēģi ir zaudējusi savus piedrīgos, viņa gaigumojā pirms 20 gadiem. Mais vous, il faut écouter avec votre...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 vai daudz upturu un cietušo likteņiem. Es domāju arī par tiem, kas ir cietuši netiešā veidā, ir piedarīgie, ir uh, tuvinieki. Es jūtu līdzi visiem, kas ir zaudējuši savus mīļos un draugus, un es atbalstu arī uh, kolēģi, uh, kas ir terorisma upuri, kas uh, cīnas pret terorismu un cenšas atbalstīt atbalstīt cietušos. Kolēģe ir zaudējusi savus piedarīgos pirms 20 gadiem. Basku ETA organizācija ir bijusi atentāta vaininiece. Um, cilvēki Basku zemē pieprasa autonomiju. Un tas uh, ir taisnīgs mm, prasījums. Un uh, Ehm, tomēr eh, kādi tik izma, bija izmantoši metodas, ko mēs nevaram pieņemt. Un kopš tā laika es esmu pabijusi arī Basku valstī. Šķiet, ka situācija ir atrisinājusies, Basku zeme bauda augsta līmeņa autonomiju. Tāpat laikā šodien Eiropā, un mēs arī uzklausījām profesoru kungu, kas eh, runāja par eta upuriem. Uh, šī situācija ir atrisināta, bet šodien Eiropā mēs nebaidamies vairs no ETA organizācijas. Tie vairs nav terorismi, kas nā, teroristi, kas nāk no Basku zemes, kas ir galvenais drauds Eiropā šodien. Šodien Eiropas eh, Savienība ir realitātes kropļošanas. Uh, Um, vadītāja, speciāliste, un šeit šī speciāliste pirks ir redzams arī aizsargājot cietušos. Gomešs kundze, piemēram, teica par to, kā migranti iebrauc Eiropā un masveidīgi. Un um, viņi paši jau ir upuri kā tādi, viņi jau ir uh, cietuši no terorisma, un neviens viņam nepalīdz šiem bēgļiem, tā teica Gomešs kundze. Uh, Un es gribētu jums pateikt, ka mm, šie milzīgie migrantu pūļi varbūt arī ietver arī upurs, bet eh, tur ir arī noziedznieki iekšā šajā masā. Tāpēc es domāju, ka ir vērts parunāt par šo jautājumu, jo īpaši, eh, kas tad eh, veica šos brutālos teroraktus Eiropā pēdējo gadu laikā un kā mēs varētu atrisināt šo problēmu. Jo tas, ko mēs šeit dzirdējām, kolēģi, mēs eh, dzirdējām, ka Eiropas parlamenta galvenais uzdevums ir organizēt dažādu pasākumu realizēšanu. Teiksim, ja jūs redzat, ka kāds eh, jūsu piedarīgais vai arī ģimenes loceklis tēvs eh, vai, vai, vai brālis Tas, to teroristi ir, teiksim, uzspridzinājuši teroraktā, un tagad mēs runājam par to, ka būtu jāgaida atbalsts no institūcijām tajā valstī, kur noticis terorakts. Es domāju, nu, ka drīzāk mums vajadzētu runāt par patiesiem pasākumiem, un tas ir skaidrs, ka labākais pasākums būtu apkarot cēloņus. Un lūdzu, nepārtrauciet mani, es nerunāju ilgāk par citiem. Es saprotu, ka mēs runājam par sāpīgiem jautājumiem Eiropas Savienībā, bet tomēr. Nu, bet, jebkurā gadījumā, mūsu laiks ir ierobežots, un tagad es došu vārdu mūsu runātāja, Mārvais kungs turpina, es, faktiski, tā, es esmu vienīgā runātāja, kuru jūs pārtraucāt priekšsādātāji. Bet mans jautājums ir šāds. Kādā, jūs neļāvāt man pabeigt, tātad mm, es tomēr gribu kaut ko teikt. Es gribu sveikt darītājus, un šī nav demokrāti. Um, tad mums ir arī um, mūsu līdzreferente no komitejas, un es došu vārdu viņai vārdu. Liebe Frau Vorsitzende, Dargā priekšsēdētājs kundze, ir taču um, iespējams uzdot savu jautājumu, bet, protams, <laughs> nedrīkst to darīt pārāk gari. Man arī būtu lūgums mūsu komitejai, lai mēs nesamaisam ābolus ar bumbieriem kopā. Proti, tie, kuri nāk no kara reģioniem, par tiem ir jāspriež citādi, un tie ir jāskat citādi nekā tie, kuri e, kļūst par terorismu upuriem kādā mierīgā teritorijā. Tā ir pilnīgi cita piedzīvojumu situācija, nedrīkst visu maisīt kopā, it īpaši mūsu komitejām, varbūt mums vajadzētu nošķirt visus šos jautājumus. Man īpaši Es gribētu īpaši uzsvērt vienu lietu, ko jūs teicāt, ka mums jārūp, jārūpējās par upuriem gan medicīniskai, gan juridiskā ziņā un citos līmeņos. Un jūs sacījāt, ka pašlaik viņi nesasnie, nesaņem visu atbilstošo palīdzību. Vai jūs varētu vēlreiz um, mums paskaidrot sīkāk, kā jūs to tieši bijāt domājis? Doktor, je vous passe la parole pour ces cinq. Un tagad ir izskanējuši pieci jautājumi, un es došu vārdu profesoru kungam. Vai jūs nevarētu lūdzu sniegt savus atbildes relatīvi īsā laikā, jo mēs jau esam aizkavējušies. Es uzskatu, eh, ka tomēr ir ļoti svarīgi, lai būtu šī viedokļa atmaiņa. Lūdzu, jums vārds. Sí, uh, breve, es varu izteikties pavisam īsi. Un tā arī darīšu. Šī tēma ir ārkārtīgi svarīga. Tātad tēma, kas attiecās uz ārzemju upuriem. Runājot par nacionāliem upuriem, par uh, valsts piedarīgiem, tad šeit jau situācija ir diezgan plaši pētīta, un mēs esam iemācījušies un apzinājuši, kādas ir problēmas un kāda būt, kādas būtu piemērotākās metodas un procedūras, bet arī šeit ir nepieciešams stiprināt komunikāciju starp upuriem un sabiedrību. Uh, upurs atrodas kādā valstī, kur varbūt nepārzina, varbūt nezina īsti labu valodu, varbūt viņš nav bieži bijis šajā valodā, un, un tāpēc šī problēma pastiprinās. Un tieši tāpēc ir jāpievērš uzmanību šādām situācijām. Jau nacionālo nacionālajiem upuriem situācija ir risinām, bet kas attiecās uz ārzemju upuriem, situācija ir mazliet sarežģītāka. Šādā kontekstā mums ir nepieciešams radīt mehānismus, kas palīdzētu atbalstīt šādas personas. Viņiem ir jābūt tiesībām izteikties, viņiem ir jādod iespēja paust savas vajadzības, un sabiedrībai ir jāspēj reaģēt uz šīm upuru vajadzībām. Un tas jādara ļoti uh, uzmanīgā veidā. Par to nav ne mazāko šaubu. Bet par šo tēmu atsevišķi jau varētu sarīkot veselu sanāksmi, tam es arī piekrītu. Uh, vesela sanāks, kas būtu veltīta ārzemju upuru situācijas risināšanai. Tad vēl kāda lieta, kam jāpievērš uzmanība upuri, jau nav tikai viena upuri. Tās nav tikai personas, kuras ir jāatbalsta un kurām jāpalīdz, bet tā, šie cilvēki zināmā mērā kalpo sabiedrībai par piemēru, par paraugu. Un tāpēc ir nepieciešama komunikācija starp sabiedrību un upuri. Un proti, visi, pret visiem ir jātiecās vienādi. Sabiedrība var mācīties daudz no šiem upuriem, no viņu ciešanu stāsta, no viņu izturības. sabiedrība, kura, eh, kurai nav dialoga ar šiem upuriem, kur neklausās viņu um, stāstā. Tā ir sabiedrība, kur sociāli un cilvēciski raugoties nav tik kvalitatīva, kā mēs šodien to vēlētos mūsu Eiropā 21. gadsimtā. Tad vēl kāda tēma, kas tāpat ir ļoti svarīga, tika pieminēts, ka situācija Basku zemē ir atrisināta. Nē, patiesībā tā tas nav. ETA ir apturējusi nogalināšanu, eh, apartais nogalināšanu tā tas ir, bet joprojām turpinās Basku zemē um, terorisms, tas ir uz zemākā līmenī. Tur tā ir iedzīvotāja grupa, kas jūtas kā upuri, kā, um, kā mocekļi, viņiem joprojām ir bailes un uh, viņi no tā cieš. Terorisms Basku zemē tas jau nav tikai tiešie atentāti, bet pastāv jau arī citi terorismu līmeņi, kas sastopam ikdienā. Tālāk par, par politisko iejaukšanos, kas arī izskanēja pavisam īsi. Bieži ir tā, ka atsevišķās situācijās valdības uzsāka dialogu ka tām ir jāuzsāk sarunas, ja kā to varētu apzīmēt, ar terorisma organizācijām. Un bieži vien eh, ir arī Y bueno, pues, pues es un tema Politiska sacīšanās un upuri bieži vien uzskata to par apvainojumu. Un to nedrīkstētu piemirst runāt par sekundāro viktimizāciju. Daļai no tā var izvairīties, un tāpēc tiešām ir uzmanīgi jāizvērtē, kā sakārtot prioritātes, bet galvenokārt ir jādomā, protams, par upuriem. Uz visiem jautājumiem es nespēju atbildēt, bet es domāju, ka šeit es varētu arī apstāties. Paldies. Doktor, merci beaucoup. Lielas paldies, profesor. Es esam pateicīgi par šo atvērto, ļoti smalko mm, perspektīvu. Jūs iezīmējat gan mūsu nākotnes perspektīvas, gan arī izaicinājums, kas eh, stāv mūsu sabiedrības priekšā, arī grūtībām, kas eh, ir upuru ceļā. Liels paldies arī par sniegtajām ļoti konkrētām, ļoti būtiskajām atbildēm eh, jo atbildējāt uz jautājumu par to, ka jāņem vērā ir ārvalstnieki, kas ir cietuši Šeit ir šīs universālais raksturs šādām ciešanām. Jūs stāstiet arī par uzvedību, par cietušu uzvedību un par situāciju Spānijā. Es esmu jums ļoti pateicīga. Un tagad mēs esam jau nonākuši līdz panelim. Un mēs aicinam jums palikt kopā ar mums visas dienas garumā. Tādā veidā mēs labāk atcerēsimies gan upurs, gan cietušos. Paldies! Paldies! Jūs franču valoda arī ļoti lieliski. Alors j'invite euh, les membres du panel à, à nous rejoindre. Un tagad es aicinātu šeit um, paneļa locekļus. Es ļoti ātri iepazīstināšu ar viņiem. Mēs esam nedaudz aizkavējušies un mēs centīsimies kaut ko panākt. Mūsu panelī mēs centīsimies sniegt atbildes uz Eiropas terorismu upuru vajadzībām. Šeit ir paredzētas augsta līmeņa uzstāšanās vairāks, un es aicinātu šeit man pievienoties Astos kundzi, Rāmosu kungs Un šis jautājums, kā rēģēt uz um, upuru vajadzībām, mums ir šeit ne tikai tāds morāls dabas jautājums vai jautājums par psiholoģisko pieeju. Um, mēs um, runājam arī par juridiskiem pienākumiem. Tajānīkungs jau. Uh, nedaudz iezīmēja šos uh, tekstus, uh, teksti, kas jau ir pieņemti un teksti, kas ir uh, transponēšanas um, um, procesā. 2012. gada direktīvā ir noteikti minimālie standarti, bet um, šī direktīva vēl nav stājusies spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Es šeit domāju par īriju un par Grieķiju un par citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas vēl nav pabeiguši savus likumdošanas procesu šai sakarā. Tīna Astos kundze, varbūt bez liekas vilcināšanās došams vārdu, un jūs mums pastāstīsiet precīzāk par šo situāciju sakarā ar šīm juridiskiem dokumentiem, kas ir stājušies spēkā un kas arī, um, arī fokusējas uz specifiskām normām. Piemēram, šeit mums ir arī terorismu apkrošana direktīva, kas ir pieņemta 2017. gada, kas pilnībā būtu jātransponē līdz 18. septembrim 2018. gadā. Un es došu jums uzreiz vārdu. Un es gribētu arī sveikt mūsu pārējos panelistus īpašu vērību uh, gribētu viņiem pievērst, bet atzīmēju Elizabetes Kraulecas eh, klātbūtni. Un liels paldies par to, ka jūs piekritāt ierzīt pie mums pastāstīt par savu personisko pieredzi pēc Zaventems teroraktiem. Došu arī jums vārdu, bet eh, tagad Astols kundze jums 15 eh, minūtes, ja iespējams, un tad mm, tālāk eh, arī katram nākamajam būs 15 minūtes, un tad eh, attiecīgi būs jautājumi un atbildes. Priekšsēdētāja kundze, godājumie deputāti, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Es gribētu vispirms pateikties šai komitejai par šo ļoti svarīgo te. Events and overall for your support. Uh, Uh, and involvement in defending the rights of. Paldies par jūsu atbalstu un par jūsu iesaistīšanos upura uh, upur tiesību aizstāvēšanas jomām. Es esmu tiešām ļoti pagodināta būs šeit šodien ar jums un dot savu ieguldījumu šajā diskusijā par to, kā uh, atrisināt šo upuru, terorismu upuru ciešanu jautājumu. Paldies Dehama kungam par šo ļoti komplekso jautājumu par uh, tā risināšana. Es atvainojos, ka es droši vien atkārtošos, bet šajā tematā ir ne, neaiz, neizbēgama šī atkārtošanās, kas ir zināšanu māte. Un tāpēc tas ir pamatoti. Vispirms es gribēju parunāt par uh, teroraktu upuru specifiskām vajadzībām, un tāpēc es gribētu dažos vārdos pateikt par Eiropas Savienības noteikumiem, kur ir runa par šādu vajadzību apmierināšanu. Un visbeidzot es gribēšu pateikt par to, ka šie noteikumi tiek realizēti praksē, lai upuri varētu arī paļauties uz šīm tiesībām. Kopš upuru tiesību direktīvas pieņemšanas 2012. gadā darbojas šī uh, standartu sistēma un saskaņā ar, ar šo visiem upuriem ir tiesības uz atbalstu un aizsardzību. Visi cietušie vai upuri ir ir um, attieksmē jābūt profesionālai un nediskriminējušai, bet tas nav pietiekami visiem upuriem ir jāsaņem attieksme saskaņā ar individuālām vajadzībām. Un šodienas tēma ir par to, kā labāk aizsargāt teroru uzbrukumu upurus, un skaidrs, ka viņiem ir nepieciešama īpaša aizsardzība, jo viņi atrodas specifiskā situācijā, un viņas vajadzības arī ir specifiskas. Teroristu uzbrukumi ir ļoti brutāls fundamentālu tiesību pārkāpums. Uh, Un galvenais mērķis ir radīt šeit eh, tādu terora draudus, un mērķis ir nevainīgie pilsoņi. Ļoti bieži upuru skaits ir masveidīgs un ir iesaistīts dažādi valstspiedrīgie. Tātad šeit ir ļoti specifiskas vajadzības upuriem, kas ir cietuši no atentātiem. Ir nepieciešama medicīniskā, psiholoģiskā palīdzība, tā jāsniedz nekavēties, eh, psihologa palīdzība pēc terora uzbrukuma ir ļoti īpaši svarīga. Uh, lai mēs varētu izvairīties no pēc mm, traumatiskā stresa izpausmēm nākotnē. Viņiem ir nepieciešams ilgtermiņa atbalsts, medicīniskais, psiholoģiskais. Ļoti daudziem upuriem ir nepieciešams mm, šis atbalsts, jo ievainojumi ir bijuši ļoti smagi. Uh, Sabiedrībai valstī ir jāatzīst šī situācija, par to arī Nehams kungs teica, un tas ir ļoti svarīgs elements, jo šeit uzbrukums ir vērsts pret valsti un sabiedrību kopumā. Mērķis nav atsevišķi viens indivīds. Un visbeidzot, jāatvieglo informācijas piekļuve un ir arī jāatbalsta kriminālas un mislīvās procedūras, uh, atbalsts uh, kompensāciju izmaksā. Un tas ir ļoti svarīgi, jo parasti šiem atentātiem ir masveida raksturs un arī pārobežu noziegumu iezīmes pretterorisma direktīva, kas ir pieņemta pagājušā gada martā, lielā mērā sēdz visas terora upuru vajadzības. Uh, bet um, šis likums ir e, tik e, labs, e, ja to piemēro praksē. Dalībvalstīm joprojām ir vēl pusgads, lai pabeigtu transponēšanu šai direktīvai, un laba transponēšana terori upuru vajadzību nodrošināšanai ir balstīta uz horizontālo sistēmu. Un tāpēc es gribētu vēlreiz pasvītrot to, cik svarīgi ir ievērot um, upuru tiesību direktīvu. Šeit um, nav tādas stingras atbildes uz šīm vajadzībām, ja nav formulēta kopējā upuru tiesību politika. Ja neeksistē tādas uh, struktūras, kas nodrošina atbalstu upuriem, tad ļoti grūti nodrošināt šo specializēto atbalstu un tās mm, atbalstu pieejamību uzreiz pēc mm, atentāta. Un um, šis process ir apusējis ja ir efektīva politika, tad tai būs pozitīvs efekts eh, arī upurtiesību nodrošinā kopumā. Labi funkcionējušas struktūras, eh, kas ir fokusētas uz teroru upuriem, tas radīs ļoti drīzumā, radīs arī blakus efekts atbalsojoties uz upurtiesībām vispār. Un vēl viens tāds labs aspekts, kas izriet no labas transponēšanas, ir apusēja vai kopēja mācīšanās ehm, pretterorisma direktīvā ir for formulēti vispārējie noteikumi, kas jāpild dalību valstīm. Valstu iestādēm ir jānodrošina konkrētu risinājumu īstenošana, lai direktīvas normas efektīvi darbotos. Un tas ir ļoti izaicinoši dalībvalstīm, tīpaši tām dalībvalstīm, kas nav izjutušas terora aktu. Un viens no risinājumiem, pie kā strādā arī komisija, lai palīdzētu dalībvalstīm, ir ideja izveidot Eiropas Savienības eh, teroraktu upuru koordinēšanas eh, centra izveidošana. Komisija ir pieņēmusi pilotu projektu pieteikumu no Eiropas parlamenta, un mēs eh, tiešām atbalstam šo projektu. Mēs esam nodrošinājuši arī vienu miljonu lielu budžetu šim projektam, un šī gada gaitā DG Justice uzsāks procedūru ar mērķi izveidot šādu centru, lai tas varētu sākt darbību 2019. gadā. Eiropas Savienības koordinācijas centrs darbosies kā zināšanu centrs, kur strādās ar uh, atentātu upuriem. Hamkungs e, jau teica, ka katrā valstī ir jābūt šādiem ekspertiem, ekspertu kopai, un tas varētu būt sarežģīti organizēt šādu kopu katrā valstī. Tāpēc šī te ideja izveidot tādu Eiropas līmeņa centru ir ļoti laba. Tas palīdzētu arī nacionālām iestādēm, upura organizācijām, tieši praktiski piemērojot Eiropas Savienības likumdošanu, tiks izveidotas arī vadlīnijas, organizētas apmācības un tā tālāk. Runājot par 2012. gada upuru direktīvu, komisija, eh, kā ierasts, skatās, eh, kur tiek piemēroti dažādi likumdošanas instrumenti, kā tas tiek realizēts dalībvalstīs. 2016. gadā bija izsūtīts formāls brīdināšanas vēstules 16 eh, dalībvalstīm jo, un dažas no šīm procedūrām tālāk attīstījās. 2017. gada aprīlī komisija izsūtīja pamatotu atzinumu. Piemēram, Grieķija saņēma šādu oktobrī pagājušajā gadā, un īrija arī saņēma līdzīgu brīdinājumu. Līdz šim gandrīz visas dalībvalsts ir paziņojusi par nacionālajiem pasākumiem, bet trīs eh, dalībvalsts ir, ir Rumānija un Slovenija ir at, rakstījis tikai par daļēju direktīvas īstenošanu. Un, kā jau es pieminēju, runāja par teroru uzbrukumu cietušajiem, joprojām dalībvalstīm vēl ir seši mēneši, lai sakārtotu savu likumdošanu. Tātad lieli darbi ir jau paveikti bet mums vēl priekšā garš ceļš, un es tiešām raugos uz sadarbību kopā ar Eiropas parlamentu, skatos arī dalību valstu eh, virzienā, lai varētu strādāt kopā. Lielas paldies un gaidu diskusiju. Paldies! Lielas paldies, Astovs kundze! Jūs esat DigiJust ģenerāldirektori. Paldies par prezentāciju un eh, paldies par šo projektu. Jūs pastāstījāt arī par šīm eh, brīdināšanas vēstulēm, ko izsūtījāt dalībvalstīm, eh, kas nav īstenojuši pilnībā šo tekstu. Mums ir eh, nedaudz laika, lai tiešā veidā uzdot jautājumu Astols kundzei. Ja jūs gribētu publiski uzdot, šeit mums ir publiska uzklausīšana jūs varat iepazīstināt ar sevi, tā ir publiska uzklausīšana, un arī uzdot savu jautājumu. O, o, peut-être qu'on peut écouter à tout et après. Varbūt, ka mēs varētu uzklausīt pilnīgi visus, un tad, jā, tā arī var, varam rīkoties. Labi, tādā gadījumā došu vārdu nā, nākamajai runātājai Sonja Ramos Pinēro, terorismu Spānijas iekšļiet ministrijas terorismu upuru atbalsta uh, Um, ģenerāla direktorāta vadītājai. Lūdzu. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a la... Paldies, priekšsādātāji. Es vispirms vēlos pateikties uh, īpašajai komitejai terorismu apkarošanā par šo konferenci, kas mūs visus savedus kopā šodien. Mums nevajadzētu aizmirst, ka tikai pagājušā gada 11. martā Eiropas Savienība pieminēja um, terorismā upurus šeit Briselē un katrā ziņā nav šaubu par to, ka Eiropas parlaments ir gatavs aizstāvēt Eiropiešu tiesības dzīvot uh, brīvā, taisnīgā uh, vidē, kur viņu tiesības tiek aizsargātas. Vēlos arī pateikties par to, ka uzaicinājāt mani šeit kā Spānijas valdības pārstāvi Spānijai ir ļoti sāpīga pieredze cīņā ar terorismu, kas sākās jau 1960. gados, kas kā rezultātā vairāk nekā tūkstoši cilvēki ir cietuši no teroristu uzbrukumiem un uh, vēl vairāk ir uh, Um, guvuši traumas uh, teroristu uzbrukuma rezultātā. Un mēs uzskatām, ka mums ir ļoti daudz ko dot uh, šajā sesijā un šajā pasākumā kopumā. Es varētu Spānijas uh, modeli raksturot kā unikālu, globālu, visaptverošu palīdzību, atpazīstamību un pieminēšanu. Uh, Spānija bija pirmā valsts Eiropas Savienībā, kas pieņēma īpašu likumu par eh, terorisma upuru aizstāvēšanu pirms vairāk nekā 20 gadiem. Mēs uzskatījām, ka tas bija nepieciešams, jo terorisms atšķirībā no citām vardarbības eh, formām, kā jau to eh, šorīt no rīta norādīja vairāk runātāji, izdara patiesībā spiedienu uz uh, valsti, valsts kārtību, eh, piespiežot pieņemt noteiktu politisku modeli, ideoloģiju, panākot to ar uzbrukumiem demokrātiskām vērtībām un terorizējot sabiedrību. Un eh, šie cietušie ir eh, cietušie bez vainas, un to mums vajadzētu paturēt prātā. Tālāk globālais mērogs. Uzbrukumi Katalonijā pagājušā gada vasarā uh, Eh, noveda pie tā, ka par cietušajiem kļuva cilvēki no 27 dažādām valstīm. Tajā pat laikā Spānijas pilsoņi ir kļuvuši par džihādistu uzbrukumu upuriem dažādās eh, pasaules vietās - Brisele, Londona, Berlīne, Parīze. Šeit varētu bezgalīgi uzskaitīt šos piemērus. Tas vēlreiz eh, raksturo jaunā terorisma seju. Tas ir terorisms bez robežām, bez konkrētiem uzbrukuma mērķiem, eh, un tā nolūks ir eh, sēt bailes, teroru un mm, masu haosu. Terorisms ir kļuvis globālāks un visaptverošāks. Kad notiek teroristu uzbrukums, mums maksimāli jā koncentrējas uz palīdzības sniegšanu cietušajiem un viņu ģimenēm, neatkarīgi no viņu valsts piedarības. Mums ir jāatliek malā visas administratīvās formalitātes un jāpanāk, lai šie cilvēki nekļūtu par upuriem atkārtoti, uz ko norādīja eh, jau eh, profesors Neama. Spānija e, to e, darīja tad, kad e, notika uzbrukumi Madridē, mm, tāpat arī pagājušā gadā pēc Barcelonas uzbrukumiem mēs sniedzām nekavējošu palīdzību gan Spānijas pilsoņiem, gan citu valstu valsts piedarīgajiem, kuri bija cietuši teroristu uzbrukumos. Tas tiek darīts tādēļ, lai uh, Um, direktīvas tiktu, likumdošanas normas tiktu piemērotas neatkarīgi no tā, par kādas valsts valsts piedrīgajiem ir runa. 2018. Uh, gadā ir paredzēts pieņemt arī padomas lēmums attiecībā uz to, un mēs aicinām dalību valstis garantēt uh, saskaņotu rīcību uh, un nekavējoši informācijas apmaiņu starp atbildīgajām iestādēm, kam ir jāsniedz atbalsts terorismu uzbrukumu upuriem. Mēs vēlamies, lai šī sistēma būtu visaptveroša, reāla un iedarbīga. Treškārt, šī visaptverošā palīdzība, kā jau es teicu iepriekš, uh, palīdzība cietušajiem tiek sniegta neatkarīgi no viņu valsts piedarības, reliģiskās pārliecības, vecuma, dzimuma vai jebkādiem citiem uh, personiskiem apstākļiem, un tas ir neatkarīgi no vietas, kur ir noticis teroristu uzbrukums. Vēl jau vairāk Spānijas modelis nosaka, ka ir vajadzīga viena struktūra, viena atbildīgā struktūra, uh, Eh, kas eh, koordinē pakalpojumu sniegšanu, atbalstu sniegšanu, kā arī kompensācijas izmaksāšanu, kā arī eh, medicīnisko atbalstu, psiholoģisko atbalstu. Tātad viena koordinējoša struktūra, lai upuri pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties pie um, normālas dzīves, kāda tā viņiem ir bijusi pirms teroristu uzbrukuma, lai arī, protams, viņu dzīves vairs nekad nebūs tādas kā līdz tām. Uh, Ceturtkārt, e, šī atpazīstamība un politiskā atzīšana. Pirmkārt, mēs esam izveidojuši struktūru, kas strādā tikai ar terorisma upuriem. E, mums ir atvēlēts īpašs budžets un personāls iekšlietu ministrijā, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Otrakārt, mēs uzskatām, ka ir nepieciešams atsevišķs uh, budžeta postenis, uh, lai finansētu NVO darbu, kuras sniedz atbalstu terorismu upuriem. Otrkārt, ir ļoti svarīgi, lai šīs asociācijas un fondi piedalītos arī uh, valsts politikas veidošanā mm, kas tiek veidota, piemēram, iekšlietu ministrijā, lai sniegtu atbalstu terorismu upuriem. Uh, nav iespējams izstrādāt adekvātu valsts politiku, ja mēs nezinām, kādas ir cietušo vajadzības. Un pēdējais, bet, protams, nemazāk svarīgais - piemiņa. Spānijas terorisma uh, upuri uh, mums ir uh, māc, pasnieguši mācību stundu uh, pasakot, ka mums ir jāpiemina cietušie, mums ir jāgoda, eh, eh, jā, jāciena viņu piemiņa, bet mēs nekad nedrīkstam domāt par atmaksu, par atriebību. Šie cilvēki ir cietuši fiziski, psihiski, un eh, mums, piemēram, ir pieņemta likuma norma, kas aizliedz glorificēt teroristus, teroristu uzbrukumus. Un mēs strādājam pie tā, lai teroristu idejas nepārņemtu e, jauno paudzi, jaunās paudzes nenobriedušos prātus. Pagājušā gadā mēs uzsākām jaunu projektu, kas ļauj um, studentiem uh, uzklausīt terorisma upuru liecības nepastarpināti, uzzināt par to, ko viņi ir pieredzējuši, ko viņi ir izjutuši, un tas, pēc mūsu domām, eh, ļauj novērst turpmāku vardarbību. Un šeit, eh, ja runājām par galveno uh, Spānijas likuma garu, kas atrodams arī preambulā, tas ir, ka Sabiedrības cieņa tiek mērīta pēc tā, kā mēs sniedzām atbalstu un aizsargājam tos, kuri kļuvuši par terorismu upuriem. Paldies! Merci beaucoup! Uh... Lies paldies euh, Ramos Peneiro kundze par šo prezentāciju. Jūs stāstījāt par instrumentiem un par veidu, kā jūsu valsts organizē ļoti ciešu sadarbību, lai radītu tādu sistēmu, kur tiek ņemts vērā visu upuru vajadzības. Paldies, un tālāk došu vārdu Kraulešas kundzei. Viņa šodien ir atnākusi, lai pastāstītu par savu pārdzīvoto un arī lai pastāstītu par savas dzīves um, perspektīvu pēc atentātiem Zalentenoā. Lūdzu. Thank you very much. And... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju sākt ar uh, pavisam īsu piezīmi, kas man bija jāuzraksta, jo, kā varbūt saprotīsiet, eh, ka tuvojoties teroristu uzbrukuma gada dienai, jo grūtāk man par to ir runāt. Arī janvārī, kad es biju uzaicināta, man bija ļoti grūti runāt, un man ir liels gods, ka jūs uzaicinājāt mani, lai es dalītos savā personiskajā pieredzē, un es domāju, ka tā ir ne tikai iespēja, bet tas, ka tas ir arī pienākums uh, sniegt stāstīt par to, ko esam piedzīvojuši, reaģēt uz priekšlikumiem, kas izskan, un pastāstīt, ko reāli nozīmē būt par upuri, un ko es uh, pieredzēju un uh, gribu tiešām uh, izrādīt veltīt eh, cieņu un piemiņu tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar būt kopā ar mums pa un paskaidrot to, ko tas nozīmē būt par uh, upuri reālajā dzīvē, ko nozīmē šī dubultā, trīskāršā viktimizācija un ko nozīmē būt izdzīvojušajam. Jo pēc teroristu uzbrukuma pirms diviem gadiem, 22. martā, vispirms es biju upuris Eh, man bija ļoti smagi ievainojumi, eh, un eh, es guvu iegurņā kaulā lūzumu, un man ļoti ilgi bija nepieciešama medicīniskā palīdzība. Es arī ļoti ilgi nevarēju atgūt runas spējas. Uh, Un, eh, protams, daudzi nevarēja to red, pamanīt no sākuma, eh, jo šis ievainojums eh, bija manā iegurnī, man bija mm, mugurā melnas drēbes, līdz ar to tas nebija redzams. Un mm, es tikai dzirdēju, ka kāds teica, ka es drīz varētu mirt, un jāsaka, ka es eh, tikai eh, brīnumainā kārtā uh, varēju piezvanīt uh, cilvēkam, lai pateiktu, ka es esmu cietusī, ka es vēl esmu dzīva un ka man ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Es biju upuris. Vēlāk, kad mani aizveda uz slimnīcu, es sajūtu un sapratu, ka es esmu izdzīvojusī. Tādēļ, ka es nenomiru, Man ir deviņus gadus veca meita, es esmu vientuļā māte, un jūs saprotat, ko es izjūtu pirmajā minūtē, kad es domāju par savu meitu. Un par to, ka cik labi, ka viņi nav kopā ar mani, bet tālāk, ko darīt, kā atrisināt šo situāciju, kā nodrošināt viņas ikdienas aprūpi, ikdienas gaitās, kas ar viņu notiek un kā es varētu ar viņu sazināties, bet es biju izdzīvojusī, jo es nonācu ļoti labās rokās slimnīcā, man tik sniegt ļoti laba aprūpe, un kad mēs runājām par cietušajiem, tad uh, tā ir īpaša kategorija, ņemot vērā fizisko traumu, psihisko traumu, Un tajā brīdī slimnīcā man bija nepieciešama, protams, vispirms medicīniskā palīdzība. Slimnīcā es un citi cietušie saņēma pilnu un nedalītu uzmanību. Mani aizved uz Antverpeni, jo līdz brīdim, kamēr eh, nonācu ātrijā palīdzībā, Antverpens slimnīca bija tuvākā, kur mani varēja nogādāt, un tā bija arī specializējusies eh, tieši tādās traumās, kādas man bija. Un, uh, Es varu izteikt tikai vislielāko paldies tiem, kur sniedz man atbalstu trīs nedēļu garumā, kamēr atrados Antverpenes slimnīcā. Bet, ja runājam par šo sekundāro, terciāro un četrukāršo viktimizāciju, tas ir atsevišķs stāsts. Es esmu Ungārijas valsts piedrīgā, kura dzīvo Beļģijā, tātad pēc definīcijas es esmu uh, Beļģijas eh, pastāvīgā iedzīvotāja, lai arī Ungārijas eh, valdība tika informēta, ka es esmu cietusī, viņi nekavējoties ar mani sazinājās, viņi piedāvāja atbalstu, viņi piedāvāja aizvest mani atpakaļ uz Ungāriju, bet es domāju, manas mājas ir šeit. Mana meita iet skolā šeit, Bēģijā. Es nevaru viņu izraut no skolas, tas tikai radītu vēl papildus traumu. Un man ir jāatrod risinājums Bēģijā, valstī, kurā es pastāvīgi uzturos, kurā es dzīvoju. Man eh, bija jāatrod īstermiņa, vidustermiņa risinājumi. Uh, Nekavējošie risinājumi bija saistīti ar to, ka es biju pazaudējusi visu lidostā. Es nevarēju piekļūt savai naudai, bankas kontām un atrodoties slimnīcā. Man bija jāpaļaujas uz manu kolēģu atbalstu, manu darba devēju atbalstu un manu ģimeni, jo es nebūtu varējis izdzīvot, jo mums ir jādomā par to, ka uh, ir rēķini, kas ir jākontrolē, kas jāapmaksā, ģimene, par ko jārūpējas. Šo trīs nedēļu laikā es saņēmu telefonu zvanu arī no uh, kādas Beļģijas uh, valsts iestādes. Man bija prieks par to, bet uh, man bija grūti reaģēt, kad es saņēmu ļoti biezu anketu, ko man vajadzēja aizpildīt, tas man likās nepareizi, lai saņemtu tūlītēju finansiālu atbalstu. Tad, tad tikai viens piemērs. Guļot slimnīcā, es nespēju iedomāties, kā aizpildīt tagad eh, šo veselu rindu dokumentu. Tālāk šajā slēdā jūs redzat manu traumu, manu ievainojumu, jo ja. Uh, Uh, bumbas sprādziens būtu skāris mani kaut nedaudz dažus centimetrus augstāk, tad es nebūtu izdzīvojusi. Un mm, uh, šīs lūzums uh, tika nofiksēts ar dzels stieni, bet mana personiskā sekundārā viktimizācija sākās ar to, kad es paliku viena savas mājas trešajā stāvā, kur es dzīvoju, tā bija māja bez lifta. Trīs mēnešus es nevarēju iziet no ēkas bez citu palīdzības. Man draugi, viens draugs sēž šeit, e, viņi nāca pie manis vienkārši, lai izvestu mani ārā, lai es varētu ielpot svaigu gaisu un satikt, redzēt citus cilvēkus. Viņi nesa mani ar krēslu, jo es nedrīkstēju kustēties. Šajā situācijā, kad principā biju viena, man vajadzēja atbalst, e, atrast risinājumu kā arī bija nepieciešams psiholoģiskais atbalsts. Es nesaņēmu nekādas norādes par to, oficiāls norādes, ar ko kontaktēties Beļģijā, nemaz nerunājot par to, ka man vajadzēja atrast kādu, kurš varētu sniegt man atbalstu angļu valodā. Mans darba devējs, kas bija ASV uzņēmums, izmantoja savu starptautisko sadarbības tīklu, viņi palīdzēja atrast kādu Beļģijā, kas varētu sniegt psiholoģisko atbalstu angliski. Un viens no maniem draugiem Beļģijā, kurš bija eksperts, arī mēģināja vienkārši apzvanīt draugus, draugu draugus, lai atrastu kādu, kurš varētu palīdzēt man uzsākt savu uh, šo psiholoģisko atveseļošanos. Mēneši gāja, es saņēmu atbalstu no ģimenes, no draugiem, un es koncentrējos uz atlapšanu un atgriešanos normālā dzīvē. Šis ir dzīvoklis, kurā, kas man bija jāpērk, eh, pirms tam es dzīvoju īrētā dzīvoklī, uh, un bija tikai viens dzīvoklis, kas atbilda visiem kritērijiem. Tas atradās tuvu manas meitas skolai. Es eh, varēju um, izmantot ratiņkrēslu, lai tajā nokļūtu, un tas, protams, nozīmēja ļoti lielu finansiālo slogu man. Es vērsos pie apdrošināšanas kompānijām, pie visiem, kam varēju, bet izņemot eh, šo tūlītējo finansiālo atbalstu no manas ģimenes, nekādu citu atbalstu es nesaņēmu. Apdrošināšanas kompānija pat atteica uzstādī, at, uzstādīt liftu, pacēlāju, kas palīdzētu man izkļūt no ēkas. Tātad es nopirku dzīvokli, ievācos jaunā dzīvoklī, cerot, ka es varēšu atgriezties pie normālas dzīves. Līdz tam laikam es nebiju saņēmusi nekādu finansiālu pabalstu, ne no viena. Līdz ar to man nebija citas izvēles, jo man vajadzēja uh, uh, Tātad pēc septiņiem mēnešiem es atgriežos darbā, bet es nebiju tam pilnībā gatava, bet es biju ļoti eh, priecīgi, jo mans darba devējs nodrošināja vajadzīgo darba vidi, lai, lai varētu apmierināt visas manas vajadzības. Un man bija, es sapratu, ka tā ir liela drosme no darba devēja puses, jo viņiem nebija pieredze šādās situācijās. Uh, Tā ir liela organizācija ar vairāk nekā 250 tūkstošiem darbinieku visā pasaulē, un es biju pirmā viņu darbiniece terora uh, akta upurs, un viņi prasīja man, kas man būtu vajadzīgs, un viss, ko es, ko es lūdzu, ko es prasīju, viss tika nodrošināts. Tā kā, jā, nu tas ir pēdējais attēls, <clears throat> kas man ir manā slaidu kolekcijā. Es tikai gribēju pastāstīt, tātad tas ir Ungārijas eh, nodaļas priekšsēdētājs, un tas, ka un tad, tad tas ir Ungārijas eh, prezidents šeit, ko jūs redzat šajā bildē. Un jāsaka, ka brīnišķīgi, ka es saņēmu šo atbalstu no eh, tās valsts, kuras valsts piedarīgā esmu, kuras pilsoni esmu. Un Es dzirdu arī šeit tādus politiskus vēstījumus, bet es centīšos pastāstīt no personiskās pieredzes, kā es jūtu, kā Eiropa uh, spēja reaģēt uz šiem teroristu draudiem un uzbrukumiem. Šie teroristu uzbrukumi ir vērsti nevis pret indivīdiem, bet pret principiem, pret vērtībām Un es varu tikai pastāstīt, cik slikti tas eh, ietekmē cietušos, kad teroristi kuri piedalījās publiskajā uzklausīšanā pirms pāris nedēļām, saņem lielāku uzmanību nekā cietušie. Mēs nesaņēmām nedz administratīvo atbalstu, nedz kādu citu atbalstu, ko teroristi saņem. Tā ir otrā reize, kad uzstājos šeit, un man ir liels gods dalīties šajā pieredzē, pastāstot par savu pieredzi un Ir ļoti vērtīgi dzirdēt, ko par to domā eksperti. Es esmu uh, pub, valsts politikas eksperts citā jomā, bet es varu izdarīt atsevišķus secinājumus. Pat neizprotot konkrētos likumdošanas priekšlikumus, varbūt pietiekami detalizētāki. Šeit esmu uzskaitījusi rekomendācijas no savas puses, lai pilnveidotu šo likumdošanas bāzi un ko varētu darīt uh, Uh, valdību līmenī, Eiropas Savienības līmenī un Eiropas parlamenta līmenī. Un viena no manām rekomendācijām ir tāda, es saprotu, ka daudzi upuri saņem atbalstu. Tā tas ir. Es tā ceru, ka tā ir. Bet papildus um, tūlītējam finanšu atbalstam, ko es patiesībā saņēmu pēc pusotra gada. Es nesaņēmu nekādu kompensāciju. Es uzskatu, ka šai kompensācijai ir jābalstās uz konkrētiem faktiem, un Eiropas parlamentam ir jāuzņemas atbildība saukt uh, pie atbildības valdību uh, vai aģentūras, lai sniegtu kompensāciju balstoties uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Un ja cilvēki nav saņēmuši, tad kāpēc? Lai viņi sniedz paskaidrojums, kāpēc cilvēki nav saņēmuši šo kompensāciju vai atbalstu. Tāpat ir jāsamazina nevajadzīgā birokrātija šādās situācijās, jo tādējādi mēs atkārtoti tiekam padarīti par cietušajiem, par upuriem. Mēs esam procedūras upuri. Kā jau teicu, janvārī, atrodoties parlamentā, eh, viens cietušo kontaktpunkts, kur tiks sniegt juridiskā palīdzība, apdrošināšanas palīdzība. Jo šī atbildība būtu jāuzņemas valsts struktūrām, nevis cietušajiem. jo kā cietušie mēs esam emocionāli ietekmēti, un mums ir ļoti grūti uzsākt jebkādu tiesvedību, jo, piemēram, man bija jāizvēlas, vai nu es atgriežos darbā, vai palieku mājās un padodos. Un kā jau es paskaidroju iepriekš, es nolēmu atgriezties dzīvē, atgriezties reālajā dzīvē, bet uh, man vairs nepaliek spēka fokusēties uz kompensācijas pieprasīšanu. Es uzskatu, tas būtu jānodrošina bez mans iejaukšanās. Protams, medicīniskie izdevumi tika sekti, bet bija arī citi izdevumi, kas netika sekti. Piemēram, jūs eh, pieminējāt, ka upuriem ir jādod iespēja atveseļoties sev pazīstamā vidē un ir jāļauj atgriezties dzīvē, kāda tā bija iepriekš. Piemēram, es eh, vairs neesmu tik jauna, kurš var kompensēt mm, to, ka es pazaudēju iespēju tikt paaugstināta amatā savā organizācijā. Ko tas nozīmē mums, cietušajiem, profesionālās karjeras ziņā, ienākumu ziņā? Un līdz ar to rodas tāda ķēdīte, un man šķiet, ka šajā valstī, kas atrodas Eiropas pašā sirdī, man bija jāapmeklē īpaši uh, medicīniskie eksperti, 12, un man bija jāatbild uz viņu nebeidzamajiem jautājumiem, kas visu laiku atkārtojās, un tad apdrošināšanas kompānija lēma par manu kompensācijas apmēru. Un mēs redzam, ka apdrošināšanas kompānijas nav ieinteresētas uh, izmaksāt jebkādas kompensācijas cietušajiem. Viņu interesēs ir izmaksāt pēc iespējas mazāk, futbolēt mūs no viena eksperta pie otra eksperta, un es domāju, ka jums ir jāsaprot, ka pēc pirmās vizītes pie medicīniskā eksperta eh, man iestājās panikas lēkme. Un, un es tiešām saprotu, ka es pārsniedzu savu uzstāšanās laiku, bet es ļoti augstu vērtēju šo iespēju izteikties, jo es gribēju pateikt, ka cietušajiem ļoti svarīgi ir sajust, ka viņu problēmas tiek risinātas, ka mēs netiekam aizmirsti, jo dažreiz mēs jūtamies vientuļi pamesti aizmirsti. Lielas paldies! Merci, uh, merci beaucoup. Lielas paldies, uh, Krauličeks kundze. Liels paldies e, par šo atsliecnieku stāstījumu. Jūs esat realistiski un pragmatiski klāstījusi savus priekšlikumus. Uh, tos papildinot ar situācijas eh, aprakstu, ka jums ir dubultas grūtības. Um, no vienas puses jūs esat upuri, un otras puses izdzīvojusi. Un, eh, ja cilvēks ir tāds, kas ir izdzīvojis pēc erorakta, tad te ir atkal īpaša eh, situācija. Un, arī Astos kundze pašā sākumā runāja par to, ka ir nepieciešams koordinēt un veidot eh, tādu Eiropas platformu. Varbūt eh, šī platforma nav vienīgā atbild, bet vismaz tas ir ceļš, kur varētu varbūt palīdzēt, eh, sakarā to pieredzi, ko jūs izdzīvojāt, un, un mūsu zālē ir uh, ir daudz runātāju, daudz ir pieteikušies runāt, un ko es piedāvāju šorīt no rīta, es jau teicu, ka, ka mums ir jāatcauc atmiņā arī psihiatra teiktais, kas ir teicis, runāja par šiem te jautājumiem dažādās e, veidā. E, paldies, e, ka jūs piedalījāties mūsu sarunā. Un tagad mēs beidzam šo uzstāšanos no panelistu puses un došu vārdu arī mūsu runātājiem, bet vispirms mūsu pēdējā runātāja Bianka Vīverskundze, kas ir noteikts organizācijas pārstāv Vācijā, kas sniedz palīdzību cietušajiem. Jūs varat izvēlēties valodu un izteikties, kā jums ērtāk lūdzu. Dankeschön, herzlichen Dank, Frau Liels paldies, paldies priekšsēdētājs Gonza, paldies arī Eiropas parlamentam locekļiem, kur strādā šajā komitejā un kuri rūpējas par šiem jautājumiem. Paldies arī par ielūgumu, par to, ka devāt man iespēju sniegt īstu pārskatu par situāciju attiecībā uz to, kā viss notiek Vācijā, kāda ir situācija attiecībā uz kompensācijām. Un turklāt es gribētu jums pastāstīt par to, kādu secinājumus mēs esam izdarījuši un kāda ir mūsu pieredze šajā jomā, ko mēs esam plānojuši turpmāk darīt. Mēs runājam par direktīvu minimālajā standarti Eiropā. Vācijā šī direktīva tiek um, īstenota. Mums ir divi, īpaši divi noteikumi, kuriem gribētu šodien pievērst uzmanību. No vienas puses tas ir eh, noteikums par to, ka eh, cietušie visu aptaujāšanas, visu interviju laikā, ka man ka ir jau pievērš ļoti lielu uzmanību viņiem, viņi ir jāaizsargā, pret viņiem jāizturās saudzīgi. Un otrais noteikums ir tāds, ka eh, tas īpaši svarīgi tādā gadījumā, ja upuri nāk no valsts, kuras viņi nepazīst, un, un ja viņi e, nesaprot valodu, ka viņi saņem e, palīdzību arī savā valodā, jo mēs zinām, ka tas ir svarīgi, e, ka tad, kad viņi atgriežas savā dzimtenē, ka viņiem nepieciešama dokumenta, lai varētu pieprasīt kompensāciju. Un mums ir tātad sistēma, kurā mēs palīdzam un atbalstam cietušajiem, mm, tie ir īpaši izglītoti speciālisti, viņi ne tikai pavada šos cietušos, bet arī tiesas laikā viņus atbalsta. Tās ir uzticības personas, kuras mēs ar upuru aizstāvības organizācijas palīdzību mēs sameklējam, un arī mums ir tāda organizācija Vaisā Ringi, Baltais Gradzens, kas atbalsta upurus. Mēs esam runājuši par terorismu apkarošanas direktīvu, un tur ir 24. līdz 26. pāns, kuri savukārt balstās uz minimālo standartu regulu, un Mēs balstāmies uz šiem pantiem, lai īpaši atbalstītu terorisma upuru upuru tiesības. Mēs izmantojam informāciju, mums nepieciešama informācija, mums nepieciešama arī sistēma, kur varētu ērti izmantot, kura ir instalēta jau pirms terora akta notikšanas. Un trešā direktīva, par kuru gribētu vēl runāt, ir kompensācija direktīva. Uh, Es mazliet pastāstīšu mazliet par uh, kompensāciju tiesībām, kādas ir mūsu valstī. Tās ir mazliet īpašas. Mūsu valstī ir kompensācija līkums, kas um, nesniedz tādus nesniedz tieši atbalstu, bet ir saistīts ar eh, līkumu, kurš ir radīts jau pēc otrā pasaules kara, un eh, tas, tas toreiz tika attiecināts uz karā cietušajiem, un šim likumam ir viena īpatnība. Mums ir ļoti labi pabalsti, un šis likums sniedz sociālo aizsardzību, jo valsts pārņem atbildību par to, kas ir noticis, un valsts vēlas sniegt uh, kompensāciju un atbalstu. Tas nozīmē, ka no nu, vienas puses valsts dara visu, lai šis cilvēks varētu atveseļoties. Mēs zinām, ka tūlīt uz vietas ir jānodrošina tāda visatveroša medicīniskā palīdzība, un tas ir um, iesakņots mūsu likumā. Un Tad, tad eh, ir eh, šis aspekts, bet ir arī vēl papildus uh, atbalsti. Ja šī lieta tiek atzīta, un tas nozīmē, ka tad, kad mēs uh, sniedzam medicīnisko palīdzību, mēs neko neprasam vairāk, vienīgās secinām to, ka šī situācija ir kāda ir, un galvenais aspekts ir kas noticis un kas nepieciešams, lai cilvēks pēc iespējas ātrāk varētu atvesļoties. Un mums ir viena īpatnība, un tās ir traumu ambulansi, ātrās palīdzības. Universitātē profesors Fišers ir secinājis, ka ja pēc iespējas drīzāk nenotiek kāda rīcība, lai palīdzētu cilvēkam uh, atgūties, uh, lai viņš, viņš nesaņem pirmās palīdzības uh, atbalstu. Tad daudzos gadījumos situācija tiek apgrūtināta, bet ja viņš saņem šādu atbilst, at, palīdzību un atbalstu, tad situācija pēc iespējas ātrāk var tikt risināt. Un uh, Berlīne uh, Ziemassvētku Tiesņā patika atvērta īpaša, īpaša birojas, kur cilvēki varēja saņemt uz vietas palīdzību, un turklāt šī palīdzība ir bezmaksas. Nu, tāda ir mūsu sistēma. Pašlaik tā jau ir visā valstī. Mums ir jau 160 šādas traumu ambulances, kur cilvēki nekavējoši var saņemt palīdzību. Mums ir atbalsti Eiropas Savienības. Uh, piedrīgiem. Tas ir ietverts arī mūsu kompensācija likumā. Tā ir mm, vairāk kāp sistēma ārzemi, mm, ārzemniekiem. Un tagad es atgriezīšos pie sociālā nodrošinājuma. Ja kāds ir cietis mm, un viņam ir tāda ilg, ilgstoši eh, kaitējumi, tad viņš saņem kompensāciju, un šo kompensāciju viņš saņem tik ilgi, līdz viņš ir atveseļojies, līdz viņa situācija ir stabilizējusies. Esam uzrakstījis šeit priekš jums divus piemērus. Un eh, papildus tam vēl ir eh, atbalsts, kas saistīts ar ienākumiem, ar algu tad tiek analizēts, kāds konkrēti ir ievainojums un uh, cik liels ekonomiskais kaitējums ir jāizlīdzina, jo cilvēks šīs, um, šī gadījuma dēļ vairs nevar strādāt. Mums ir arī atbalsts uh, ģimenes locekļiem, uh, laulātiem draugiem, ja bērniem un tā tālāk. Tad Protams, mums vēl šis un tas ir jārisina, un kuras ir mūsu problēmas. Es jau sacīju, ka upuriem ir jāpierāda, ka um, viņi tiešām ir bijuši upuri, bet tā nav problēma, bet mums nepieciešams arī pierādījums, ka šis ievainums tiešām tika iegūts terorismu aktu laikā, un tad ir jāizvērtē, cik liels šis ievainojums ir, un tad no tā tiek uh, savukārt. Uh, izlēms par to, cik liela būs kompensācija. Ir, protams, mums ir ļoti daudz jautājumu, kurus vajadzētu saīsināt, un mums vajadzētu atvieglot šo pierādījumu sniegšanas procedūru. Ļoti svarīgi ir tas, ka šīs problēmas mums nav traumu ambulanču uh, jomā, jo tā pavisam cita uh, situācija. Cilvēki tur tūlīt pat pēc traumas var iet un viņi uz vietas saņem um, palīdzību. Viņiem nav nepieciešams sniegt tik apjomīgs pierādījums. Pārsteigumu par kādu īpašu problēmu, kas, no, kas bija šajā atentātā, kas notika Ziemassvētku tirdziņā, gadījumā, ja ar smago auto notiek um, pārkāpums, tad um, tad tas tiek no vienas puses arī uzskatīts par satiksmes uh, negadījumu. Un, uh, ir cita kompensācija forma, un tas mums tad ir šāds īpašs regulējums. Un Berlīnē tas tika arī piemērots abas iesaistītās ministrijas. Um, arī šādi rīkojās. Leistungen, die im Deutschen Bundestag beschlossen. Turklāt mums ir arī vēl citi atbalsti, eh, kas eh, attiecās uz upuriem, kur cietuši no ekstrēmu uzbrukumu eh, situācijām. Un šeit īpaši svarīgi ir solidaritāte, un šie maksājumi ir vienreizēji. Kas mums būtu nepieciešams? pēc atentāta Ziemassvētku tirdziņā mēs konstatējam, ka mums nepieciešama krīzes koordinācijas birojas, ka mums ir nepieciešami komunikācijas partneri, kur uzņems vadītāju funkciju, lai upuri varētu pēc iespējas drīzāk saņemt atbalstu. Mums nepieciešams labākas struktūras. Turklāt Mēs esam arī izvirzījuši prasību, ka valstī tu, jāturpina uzņemties uh, atbildību un ir jāmaksā sāpju nauda. Mums ir nepieciešama šāda ko koordinācija biroja, it tīpaši pēc tam, kad atentāts ir noticis, bet ilgtspējīgi šādām iestādēm ir jāuzņemās koordinācijas funkcija. Mums nepieciešams kāds sarunu partners. Mēs esam arī piedāvājuši savu. Uh, atbalstu. mums pašlaik ir 420 uh, um, uh, bīroji, uh, mūs, mums ir uh, goda uh, darbinieki, uh, brīvprātīgi, kas strādā arī ārpus da parasto darba laiku stundā. Mēs sadarbojamies ar Support Europe, uh, sadarbojamies ar viņiem um, daudzēdā veidā un piedalāmies arī Eiropas projektā, vairāk kārtīgi jau piedal, runāja par informācijas nepieciešamību, un es te gribētu pieminēt šo platformu, kas ir domāta um, noziegumu upuru atbalstam, un šī interneta mājaslapa pastāv jau daudzās uh, Savienības valstīs. Tā uh, ir izveidota gan vietējā valodā, gan arī angļu valodā, un um, tā ir pieejama. Ko dara mans pieminētais, jo baltais grēdzens? Pavisam īsi. Mēs esam apkopojuši pieredzi, darbu, strādājot ar daudziem cietušajiem. Mēs esam apkopojuši mūsu pieredzi vadlīnijās Un tas nozīmē, ka katrai federālajai valstī Vācijā mums ir koordinators, un šie koordinatori ir um, komunikācija partneri. Viņi uh, ir iesaistījušies tīklā un arī koordinē brīvprātīgos um, mūsu goddarbiniekus. Viņi darbojās kā vadītāji koordinātori šajā gadījumā. Viņi no mums saņem īpašu iz, izglītību. Uh, Viņiem ir jā, jābūt informētiem, viņiem jābūt izglītotiem un viņiem ir jāizstrādā šis darbs tīklā tā, lai tas būtu ilgtspējīgs. Viņi ne tikai tad darbojās, ka, ne tikai tad, kad notiek šāds um, uh, terorisma gadi akts, bet viņi visu laiku strādā. Mums ir īpašs um, īpaši konsultāciju bīroji un dienesti, un mēs to esam piedāvājuši. Vācijā mēs esam arī izstrādājuši platformu. Mēs sadarbojamies ar oficiālām iestādēm un vēlamies šādā veidā um, sniegt savu atbalstu viņu darbā un uzlabot palīdz atbalstu upuriem. Paldies! Merci. Merci beaucoup. Euh. Lielas paldies Barbarai par šo lielisko uzstāšanos. Jūs pasāstījāt ļoti interesantā veidā uh, par savu pieredzi, kā jūs strādājat Vācijā ar terorakstu um, upuriem. Tas bija ļoti interesanti arī arī uzklausot šo apļa ideju, jūsu sistēmu, arī federālā līmenī. Bija interesanti arī jūsu rekomendācijas, un tas visu arī papildina iepriekšējo panelistu teikto. Un tas eh, katrā ziņā parāda to, kāds ir šīs te procedūras raksturs, kāda ir uh, lietu virzība atbildot uz fundamentāliem jautājumiem. Liels paldies! Un pirms es sākšu debati, es jau aizmirsu precizēt, bet uh, tomēr teikšu, varbūt Eh, mazāk optimistiski. Mēs eh, esam aicinājuši arī apdrošināšanas pārstāvis, bet, diemžēl, viņi atteicās piedalīties mūsu debatē. Eh, būtu ļoti interesanti arī dzirdēt viņu argumentus, bet, lūk, tāda bija reakcija. Un es gribēju par to pateikt. Es gribēju dot pirmai runātāju vārdu, Gomeškundze. Varbūt lūdzu runājiet precīzāk, uzdodiet jautājumu precīzāk. Jā, paldies. Vispirms es gribētu pateikties mūsu viesus, kas piedalīja. Ietīpaši gribētu Karalītas kundzei pateikties, tā jau ir otrā reize, kad es jūs uzklausīju, bet emocijas nav mainījušās. Jā, tas, Nu, ko jūs teicāt, tas attiecās uz šiem bēdīgiem notikumiem, kas ir notikuši pirms diviem gadiem. Un šeit eh, mēs runājam par um, sentimentiem, tas ir pēc pēdējās reizes, kad tik, eh, tikāmies parlamentā. Eh, kaut kas ir attīstījies iestāžu domāšanas līmeni, vai kaut kas būtu jādara ko jūs ieteiktu, ko, vai ko, ko jūs varētu ieteikt citām organizācijām, arī apdrošināšanas kompānijām? Mūsu ziņojumā mēs konkrēti pieminēsim šo lietu, ka apdrošināšanas pārstāvi tiek aicināti un nav ieradušies uz šīs īpašās komitejas eh, aicinājumu, nav atcelkušies. Uh, Uh, tas ir skandalozi, un uh, tiešām tad, tādā pašā veidā mēs runājam arī par Panamā un taks uh, komitejas sēdēm. Arī tur viņi atteicās ierasties, un viņiem būtu jāsaskars arī ar sekām. Jā, un arī tas varētu atbalstoties lobbyinga iespējās parlamentā. Tālāk es atvainojos bet eh, attiecībā uz jūsu atbildēm es varbūt nebiju klāt, bet šeit mēs spriedām arī par kādu citu terorisma veidu no Krievijas valsts puses. Paldies par jūsu stāstījumu. Paldies eh, par šiem novērojumiem un arī rekomendācijām. Mēs noteikti vēl atgriezīsimies pie šiem jautājumiem arī pēcpusdien un vēlāk. Uh, šeit nebija jautājumu, bet uh, mēs gaidām jautājumus. Tālāk maīte būs nākamā, kas uzdos jautājumu. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Es, es vēlētos uzdot jautājumu kundzē no Spānijas iekšlietu ministrijas, un proti, kā Spānija ir izsnājusi problēmu saistībā ar apdrošināšanu un kompensācijām. Šī problēma ir ļoti svarīga, jo ir notikuši ļoti daudzi uzbrukumu gadu gaitā. Turklāt papildus viktimizācijai cilvēki ir cietuši ekonomiskas dabas kaitējumi, Tas jau arī tik pieminēts, un mans jautājums ir, kādus risinājumus jūs esat atraduši, un uh, kā jūs palīdzējāt šos, palīdzējāt cietušiem risināt šos jautājumus. Un gribētu jums arī pateikties par to, ka jūs mums stāstījāt par jūsu dažādiem pieredzēm. Un man vēl būtu jautājums, kā jūs gribat uh, Um, piemēro direktīvu terorismu apkarošanai, kurai jābūt jau spēkā, ja nemaldos, vai jūs izdarīsiet kaut kādu pielāgošanu iekšējā likumdošanā, vai jūs būsiet arī proaktīva, lai dažādās dalība valstis varētu gūt labumu no, un izvērtēt eh, šas pasākumus, kurus jūs pieņēmāt. Paldies katrā ziņā par jūsu eh, informāciju. Euh, paldies, tālāk Soņa Ramos Spinēra. En España, eh, efectivamente. Paldies, Spānijam. Teroru uzbrukumi ir noveduši pie tā, ka daudz cilvēki ir cietuši un guvuši kaitējumu. Tas, tātad viņi nav cietuši tikai fiziski, bet arī guvuši arī materiāls tādas kaitējumu. Un Spānija un citās dalībvalstīs ir arī tā, ka uh, apdrošināšanas nesēdz kaitējumu, kur nodara terorismu uzbrukumu. Un Mums ir, um, uh, mēs esam centušies ar valsts līdzekļiem sniegt palīdzību un kompensēt šos kaitējumus, kur radušies teroristu uzbrukumu gadījumā. Ja, piemēram, ir uh, uh, nodarīts kaitējums dzīvoklim vai trans vai auto, tad uh, um, attiecīgās ministrijas pārņem šos izdarītos zaudējumus. Bet, kā jau teicu, šīm apdrošināšanām jāstrādā ne tikai kaitējumiem, kas izdarīti personai, bet arī materiālajiem zaudējumiem. Un tas tiek bieži apstrīdēts. Un saistībā ar to, ko Elizabete pirmīt stāstīja, es vēl gribētu papildināt, ka šis uh, atvesļošanās periods bieži vien ir ļoti garš, un Spānija uh, četras reizes gadā izmaksā kompensāciju, tā lai cilvēks nepaliek pilnīgi bez līdzekļiem. Tas ir uh, minimālās algas uh, apmērā. Un uh, mēs šādu atbalstu sniedzam mm, cietušajiem tiem, kas dzīvo Spānijā, jo ir svarīgi, lai viņiem būtu kaut kāds ienākuma avots. Paldies! Lā, Kristīna Morvai. Paldies tālāk, Kristīna Morvai vārds. Liels paldies! Es eh, atkal runāšu ungāru valodā. Mani satrieca manas tautietes Elizabetes stāstījums. Es eh, tiešām varu tikai apbrīnot eh, viņas drosmi un eh, viņas šo cieņpilnu attieksmi un stāstot par visiem šiem šausmīgiem notikumiem, kuriem, kurus izciet viņa un arī meit, viņas meita. Mēs bijām tiešām visi šokēti, ka teroraktu upur skatā bija arī Ungāriete. Uh, Un kāpēc? Tāpēc, ka tieši Ungārija ir izvēlējusies pašu efektīvāko ceļu, kā atrisināt eh, šo problēmu, kā novērst teroraktus. Ungārijas politiķi ir pieņēmuši lēmumu nepieļaut masveida migrāciju Ungārijā, jo mēs zinām, ka šī migrācija un terorakti iet roku rokā cilvēkus, migrantus uzņem Eiropā. Ir, ir tāds lēmums pieņemts, un tagad mums visiem ir jātiek ar to galā. Runājot par kompensāciju. Galvenie teroraktu iemesli un cēloņi ir um, terorista organizācijas, bet pie tev vainīgi ir arī politiķi un politiķu organizācijas. Mēs esam lēmuši atvērt robežas aic, e, pieņemt e, dažādas kultūras, e, arī dažādus migrantus pieņemt, to starp arī teroristus. Un es gribēju uzdot jautājumu, kā Eiropas parlamentā mēs esam tādi lūk lēmumu pieņēmēji, vai tad mums vajadzētu stāvēt ar izstieptu roku, lai mm, sasviežtu ar kādas naudas, ar ko mēs varētu mm, palīdzēt šiem upuriem. Vai tad jums tiešām nav kauna, nekāds cits apziņas pārmetumi nav, vai tad jums nav kauna par, par to, kā esat spieduši pogas, balsojot par dažādiem lēmumiem, tad, kad jūs piedāvājat šo cilvēku iebraukšanu Eiropā, vai tad jūs nesaprotat, ka viņiem vajadzētu palikt tur, kur, no kurienes viņi nākuši? Uh, Un ja viņi dzīvo kaut kādā nabadzībā, tad vajadzētu viņiem arī ļaut turpināt tur dzīvot uz vietas. Es esmu Ungārieta un esmu laimīga, jo mēs varam lemt par savu likteni vispārējās vēlēšanas. Mēs ejam saskaņā ar mūsu lēmumiem, un līdz ar to mēs novēršam šos katastrofiskos notikumus. Paldies. Es gribēju uzdot jautājumu, vai jums nav sirdsapziņas pārmetumi. Paldies par jūsu komentāru un jautājumu. Šīs sanāksmes galvenā tēma ir runāt ne tikai par Eiropas lēmumiem, bet arī par to, kā mēs varētu sadarboties ar dalību valsti. Un atbildot Eh, tālāk uz jūsu jautājumiem mēs turpināsim arī diskusiju. Es redzu, ka daudz ir pieteikušies. Tālāk ir Florians. Eh, un pēc tam Fernando, Lopes Dagilārs un eh, Florian, lūdzu, došu jums vārdu. Jūs arī iepazīstiniet varbūt ar sevi. Es esmu Florians Žerljans. Es esmu Eh, Bamako terorakta upra dēls 2015. gadā. Es eh, gribēju vienkārši ņemt vārdu un teikt, ka godīgi sakot, eh, komisija runā par tiesībām, par upuru tiesībām, bet nav runa pietiekami par terorismu cēloņiem saistībā ar migrāciju. Es runā par situāciju, par upuru stāvokli, bet nerunā par pašiem cēloņiem, kāpēc tas viss ir radies, kāpēc šie terorakti, un uh, varbūt uh, nevajadzētu runāt tikai par to, uh, kā palīdzēt upuriem, aizmirstot par visu pārējo. Paldies! Paldies, Florian! Paldies par šo liecību! un arī par to, ka nu, tu runāji tik drosmīgi. Tālāk um, Fernando Lopes Agijās, un viņš runās arī, pēc tam domājam par cietušo stāvokli pēc uzklausīšanas. E, paldies. Es vēlējos izteikties līdzīgi, ka jaunais cilvēks, kas runāja par savu tiešo piedarīgumu. Jā, tieši tas, tā ir mūsu šīs dienas sanāksmes tēma. Mēs gribam pārdomāt, kā aizsargāt terorismu upuru tiesības. Mēs gribam uzklausīt starp dažādas pieredzes. Mums parlamentā mums ir um, jārunā par šīm tēmām, bet papildus tam ir jāizstrādā dažādi modeļi un procedūras attiecībā arī uz uh, tiesu, bet pirmām kārtām pats galvenais ir aizsargāt šos upurus. Man būtu jautājums attiecībā uz Spānijas pieredzi, un te es vērsīšos pie ģenerāla direktoriem. Spānijā ir kāda īpaša vienība, lai reaģētu uz terorismu. Uh, Spānijā mūsu pieredze ir ļoti bagāta un tā ir gadiem ilga. Notiek cīņas starp paudzēm un arī starp partijām. Un tad mums jāņem vērā arī situācija, kas ir politikas jomā. Uh, Un mūsu pieredze, kā es sacīju, ir ļoti uh, gāra un varbūt ar laiku mums ir izdevies zinām atbildi sniegt uz terorismu gadījumiem un izstrādāt konceptu, lai aizsargātu uh, upurus. Un kā jau sacīju, mēs esam izveidojuši īpašu vienību, kur uh, strādā tieši ar upuriem. Uh, pamatojoties uz, ar, uz cīņu ar ETA organizāciju, bet arī ņemot vērā 11. mārta notikums. Tā, tur tos neizraisīja ETA, bet tas bija viens no smagākiem uzbrukumiem no īslām puses Eiropā. Tur bija 130 bojāgājušie. Un tagad jautājums, kā šī jaunā vienība, šī administratīvā vienība varētu uh, iesaistīties. Mēs runājam par upuru tiesībām, par direktīvu no 2012. gada. Mēs esam prioritāri teikuši, ka šeit ir īpaši uzmanība jāpievērš tieši ar eh, terorismu upuru tiesību aizsardzībai. Un um, rodas jautājums, cik tālu šī direktīva jau ir piemērota attiecībā uz terorismu upuriem. Paldies, Fernando. Gracias. Um, Vārds atbildēja. La Dirección General. Paldies. ģenerāla direktorāts, kas ir atbildīgs mm, par eh, terorisma upuru aizsardzību. Tad sākotnēji um, terorisms Spānijā nu, viss bija saistīts ar etu līdz uh, eh, 11. martam 2004. gadā, tā jau jūs to jau viss jūs pastāstījāt. Un, š, protams, ka par upuriem ir eh, jārūpējās, un tas jādara ilgtspējīgi, un arī jāsniedz šī atbild, at, palīdzība un atbalsts tūlīt, tūlīt, kad ir eh, šis negadījums noticis. Kopš 2014. gada mēs ar psihologu kontu eh, apvienību esam noslēguši vienošanos, tur ir iesaistīti apmēram 300 psihologu, kuri iesaistījušies uh, sniedzot atbalstu terorismu upuriem. Tas, tas ir visā Spānijā un neatkarīgi no tā, kur upuris dzīvo, viņš var vērsties pie speciālistiem. Piemēram, arī pēc um, uzbrukumiem Barcelonā. Tūlīt uz vietas upuri varēja saņemt atbalstu, un šī palīdzība tiks sniegt, cik vien ilgi tas bija nepieciešams. Mēs esam izstrādājuši sociālo um, speciālistu um, komandu, kur analizē situāciju, kur strādā ar uh, cietušajiem. Un Mēs sadarbojamies arī ar sociālajiem dienestiem, jo, kā jau tika teikts, šiem upuriem bieži ir ģimenes, bērni, kuriem arī nepieciešama palīdzība, un tāpēc mēs neaprobežojamies tikai ar to, ka mēs, mēs sniedzam finansiālu palīdzību, bet mēs sniedzam tādu visaptverošu palīdzību. Vēl par direktīvu no 2012. gada. Uh, Iedzīvošie upuri saņem no mums informāciju un uh, um, ieteikumus. Mēs viņus informējam par uh, to, kā rīkoties, ja, piemēram, tiek zaudēta darba vieta, jeb arī veselības stāvoklis neļauj cilvēkam atgriezties darbā. Un līdzīgās situācijās mēs esam mūsu reformā paredzējuši pasākums, ka uzņēmumi, kuri pieņem darbā terorismu upurus, uh, Eh, ka viņi saņem dažādus atvieglinājumus. Un mēs sniedzam arī kompensācijas terorismu upuriem. Arī izglītības jomā mēs strādājam. Mūsu mācību programmās esam iekļāvuši um, šādas terorismu situācijas un upuru uh, lomu. Mūsu zemē ir bijušas dažādas pacifistiskas kustības, kas ir centušās uh, pievērst uzmanību šai problemātikai. Un tagad par 2012. gada direktīvas īstenošanu ja drīzāk gan 2000, līdz 2017. gadam tā bija jāienes, jāīsteno. Mēs esam šo direktīvu īstenojuši Spānijā un uh, mēs esam pielāgojuši arī uh, 2013. gada uh, noteikumus un ņēmuši vērā arī to, kas tika izlēmts 2017. gadā. Uh, un mēs vēl esam vēl tālajošāk, tātad Spānijā, nekā Eiropas Savienība vidēji. Tas nenozīmē gan to, ka esam visu savu darbu jau padarījuši, mēs turpinām strādāt, mēs sadarbojamies ar citām institūcijām, mēs izstrādājam jaunu likumdošanas formu, lai atbilst starptautiskiem kontekstam un aktuālajai situācijai. Spānija 2004. gadā, kā jau vairāk kārt tik minēts, saskarās ar terorismu um, gadiem pirmajā, pirmo reizi. Paldies. Uh, tālāk uh, nākamā runātā. Es esmu Francāsa Vedecki, uh, es esmu francūziete, un es arī esmu cī, cietusi 83. gada atentātā, un tā tas ir bijis. Mans vīrs uzreiz mīra pēc šī uzbrukuma, un um, mums ir 86 cilvēki mūsu asociācijā uh, kas apvieno šos upurus. 2014. gadā Francija ir izjutusi gan iekšējo, gan starptautisko terorismu, un ir uh, vēl 15 tūkstoši cietušo. Un 86. gadā mums ir veidots arī tāds atbalsta fonds, un mums ir arī pārstāve no Francijas iekšlietu departamenta, kas ir atbildīga par šo sistēmu. Viņi ir šeit, un es gribēju reaģēt uz kādu jautājumu, ko šeit dzirdēs. Nedomāju, ka mums uh, šeit vajadzētu paļauties tikai vienīgi uz apdrošinātājiem. Ir valsts, kas garantē savu pilsoņu um, drošību un attiecīgi šis trešais ceļš, ko iz, izva, izvēlēsies Francija, ir veidot šādu upuru fondu, un šajā fondā iemaksā ne tikai valsts iestādes, bet arī dažādi fondi un katrai personai ir arī iespējams noslēgt līgumu ar apdrošinātājiem, arī tā ir iemaksa, un eh, tādā veidā ir iespējams iegūt atbalstu arī profesionālās at mm, formā, ieskaitot izglītību, veselību un tā tālāk. Arī eh, ir um, dažādi status piešķirti, piemēram, civila kara upuri tāds ir upuru status, arī bērniem tiek piešķirts speciāls status, un tātad mums ir tāda īpaša sistēma, es gribētu, lai visa Eiropa arī ņemtu piemēru no mums, jo mums Francijā tā, ka visi upuri neatkarīgi no savas izcelšanās valsts ir saņem palīdzību, mēs arī mm, palīdzam mūsu francožiem, kas ir citās valstīs, e, piemēram, 22 2. martā Briselē notikušajā teroraktā arī mēs uzņēmāmies zaudējumu kompensāciju un atmaksājām attiecīgi. Lūk, tāda sistēma, mēs uzskatām, tā tad būtu jāeksistē katrā Eiropas valstī. Tā ir eh, tāda sistēma, kā eh, paraugs, kas varētu sekt visus, visus Eiropas pilsoņus un arī tos, kas dzīvo ārpusē. Uh, Uh, vai kas nāk no ārpuses un atrodas uz Eiropas zemes. Un mēs um, esam runājuši uh, par mūsu sistēmu, un pēc 22. marta terorakta mēs sanācām sapulcē, kur mēs runājām par mm, to. Mēs runāsim mm, par upuriem un cietušajiem, ko Eiropa piedāvā viņiem, ko mēs varētu darīt Un cik tad daudz konferences vispār var um, sasaukt, uh, tā vietā jāveido sistēma uz vietas, un tādai ir jābūt Eiropas Savienībā. Paldies! Uh, paldies, Francoāza! Un uh, runājot par jūsu priekšlikumu, paldies par konkrēto priekšlikumu, jūs um, tiešām arī uzrādījāt savu, savu ceļu Un katrā ziņā es gribētu mm, eh, pateikties visiem Francijas kolēģiem eh, par mm, to, ka mm, tiešām Francija ir pieredze arī atentātiem, un jūsu rīcība ir pazīstama. Un šeit tiešām tik ļoti daudz ko mācīties, un mēs to visi varam ņemt vērā. Un šo pēcpusdienu ar Peldē kundzi mēs varētu turpināt šo ceļu un domāt par to, kā mēs varētu konsolidēt šo labās prakses apmaiņas mehānismu, bet arī mēs uh, varētu uh, tiešām izvērtēt um, dažādas sistēmas katru pēc, um, pēc nopelniem Eh, turklāt eh, mēs nedrīkstam aizmirst par prioritāriem personām šai sakarā, tie, kas ir cietuši, kas ir gājuši cauri smagām procedūrām, kas ir nesuši dažādus pierādījumus un lai pierādītu nesuši šo pierādījumu nestu un lai pēc tam beigās saņemtu kompensāciju. Paldies par jūsu liecībām un, un, un paldies arī mm, par jūsu viedokli sakarā apdrošinātājiem, kas iet nedaudz otrā virzienā, bet eh, šeit Es negribētu mm, uzstāt uz savu viedokli, bet eh, eh, un tas arī papildina to, ko mēs dzirdējām šorīt no rīta. Paldies, ka esat ar mums. Tagad eh, Tereza Himenes ir nākamā runātāja. Lūdzu, jums vārds. Muchísima, muchísima gracias. E... Paldies. Varbūt es varētu vērsties pie komisijas. Es arī dzirdēju, ko teica Lopes Agilāra kungs uh, par 2012. Um, gada direktīvu. Esmu runājusi ar daudziem uh, cietušajiem, un es konstatēju, ka šī direktīva neņem vērā to, kas ir noticis konkrētos uzbrukumos. To varētu tomēr ņemt vērā, jo es biju arī eh, referente par šo direktīvu. Eh, tur tikai pavisam nedaudz tiek runāts par terorismu upuriem. Tad Tas ir tikai viens punkts. Un tu, varbūt mēs varētu runāt šeit par upuriem, par cietušajiem ar īpašām vajadzībām. Tur tika runāts, piemēram, uh, par uh, cilvēku kontrabandistu upuriem, uh, par nepilngadīgajiem, cietušajiem par eh, cietušajiem eh, um, krimināla procesā, par nepilngadīgo eh, aizsardzības nodrošināšanu krimināla procesā, bet nekur neparādās politiskā grība runāt par direktīvu, kas konkrēti runā par terorisma upuriem. Patiesībā nav bijusi pat rezolūcija, kas ir uh, papīra dokuments, kur tiek uzskaitīti atsevišķi punkti, bet mums pat nav izdevies panākt to, ka tiek pieņemta rezolūcija par terorisma aktu upuriem. Man ir, es esmu pateicīga par grozījumiem, ko iesnieguši kolēģi, tāda 32, um, un es noteikti arī iekļaušu informāciju par uh, saziņu uh, pēc terorisma, uh, teroristu uzbrukuma. Piemēram, cilvēki nezin, pie kā vērsties, kam zvanīt, ar ko sazināties. Un um, mana uh, kolēģe, ne jau viņa negribēja e, iekļaut visu to, kas tika iesniegts, visu šie grozījumi priekšlikumi, bet tas ir tādēļ, ka nav atsevišķa instrumenta, atsevišķa dokumenta, kas ir domāts terorisma upuriem. Un es saprotu, ka dalība valstis e, ļoti negribīgi uzņemas kopīgu atbildību e, par terorisma upuru atbalstīšanu. Katrā ziņā pastāv atšķirība tajā kontekstā, eh, kāds ir, kad mēs runājām par terorisma upuriem un kad mēs runājām par cietušajiem kādu citu noziedzīgu nodarījumu rezultātā. Un principā var eh, runāt par visas sabiedrības viktimizāciju terora aktu rezultātā. Un tādēļ gribētu vaicāt komisijai, kādēļ nav vēlmes pieņemt atsevišķu likumdošanu terorisma upur aizsardzībai. Paldies! Paldies, Astolas kundze, vai jūs atbildēsiet? Lūdzu, dod vārdu jums. Jā, paldies par šo jautājumu. Man šķiet, ka Es varbūt sākšu nevis ar šo konkrēto jautājumu, bet noteikti pie tā nonākšu. Vispirms par likumdošanas struktūru šajā jomā. Mums ir direktīva par kompensācijām, kas savulaik balstījās uz tiesisko bāzi, kuras pieņemšanai ir nepieciešama vienbalsīgs balsojums padomē. Tālāk 2012. gada direktīva uh, valstis ir iesniegušas paziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu. Daļai tā ir īstenota trijās dalību valstīs. Uh, un ir uh, trešā direktīva, kur ir atsevišķa nodaļa par terorisma upuriem. Tātad likumdošana ir, un kā jau es teicu savā atklāšanas uzrunā, jebkura likumdošana ir vērta tikai tik daudz, cik labi vai slikti tā tiek īstenota. Es ļoti bieži dzirdu uh, aicinājums pieņemt jaunu likumdošanu, arvien jaunu un jaunu, un es nāku un, ar pieredzi valsts pārvaldē, un tādēļ esmu pārliecināta, ka mums vispirms ir jāizvērtē tas, kā darbojas jau pieņemtā likumdošana. Un es saprotu, ka Šī analīze būs gatava pavasarī. Tālāk, kas attiecas uz dalību valstu konkrēto situāciju. Man šķiet tā ļoti atšķirīga, jo ir dalību valstis, eh, kurās par laimi nav bijuši šādi uzbrukumi. Es, piemēram, esmu no Turku pilsētas Somijā, uh, Un Uh, mums nesen tātad bija tad šis pirmais terora akts. Tas, protams, nebija tādā mērogā un tādā apjomā kā citviet, bet tas pamodināja daudzus cilvēkus. Un ja ir pieņemta likumdošana pār noziedzīgu nodarījumu upuriem vai cietušajiem, un ja tā labi darbojas arī teroristu uzbrukuma gadījumā, tad ļoti labi, to var izmantot. Bet ja varbūt Eiropas līmenī būtu ekspertu kopums, kas varētu palīdzēt uh, dalību valstu struktūrām, nevalstiskajām organizācijām, tas būtu ļoti labi, bet man ļoti svarīgi ir esošās likumdošanas piemērošana. Paldies Astols kundzei, liels paldies uh, Monika uh, Olmējere ir uh, Eh, ēnu referente, tāpat arī Helga Stīvens. Monika, dod vārdu jums. Es paldies priekšsēdētājs kundze, gribētu atvainoties, ka es uh, tik vēlu ierados, jo man bija vēl uh, jāpiedalās mūsu budžeta diskusijās. Tā mums, diemžēl, bieži vien ir, ka mums, mēs viens otru nomainām un Helga bija jāiet. Un, uh, Un mums, uh, mums eksperts strādā pie šiem terorismu jautājumiem. Godīgi sakot, man ir mazliet problēmas ar to, ka mēs vienmēr tā kā sub, subsumējam terorismu upurus ar citiem upuriem kopā, jo mēs tiešām uzskatām, ka ir svarīgi viņus skatīt atsevišķi. Un mēs piešķiram lielu vērtību tam, ka mēs vismaz izstrādājam tādus noteikumus, lai dalību valstīs labāk varētu sniegt visus sākot ar pirmo palīdzību. Un, un pašlaik mēs ar 16 valstīm sadarbojamies. Zinu, ko uh, Baltais Gradzens jau ir paveicis un, uh, un kas vēl nav paveikts. Mums Eh, Vācijā ir īpaši noteikumi attiecībā uz šādām situācijām, un tāpēc es uzskatu, ka nepieciešami minimālie standarti, kas tiktu nodrošināti pilnīgi visur. Ar terorismu direktīvu mēs tagad esam pavirzījušies mazliet uz priekšu, par to es esmu ļoti priecīgi, bet, bet tas svarīgākais man ir, ka mēs ne tikai daļēji to īstenojam jaunos noteikumus, bet pilnīgi, jo ko gan tas dalībvalstīm dod, ja likums ir pieņemts, bet tas netiek īstenots. Ja, piemēram, organizācijas, institūcijas attiecīgās netiek atbal atbalstītas un tā tālāk, piemēram, šeit daudz. Un tāpēc es tiešām uzskatu, ka būtu svarīgi mudināt komisiju, lai tā rūpēs, lai netiktu ne tikai likums pieņemts, bet arī tiktu īstenots, tas tiktu iedzīvināts. Un mums vajadzētu informāciju par to, kādas, kādās valstīs ir kāda situācija komisija, tas ir svarīgi. Ne tikai uh, izstrādāt likumu, bet viņš arī tiktu, lai tiktu uh, īstenots. Uh, Un es Vācijā par to tiešām ļoti intensīvi iestājos. Un otrā lieta, ko gribēju teikt, ir lūgums, lai minimālos standartos jaunā upur direktīvā mēs virzītos uz priekšu. Jo 2012. gada direktīva mm, jā, mums jau, protams, ir mm, ļoti palīdzējusi, bet tagad mums ir jāspēr solis uz priekšu. Mums, jārūp, mums jādomā par aprūpas jautājumiem, mums ir jādomā par to, lai pēc iespējas ātrāk pēc šāda atentāta tiktu sniegta palīdzība un nevis tikai nedēļu pēc tam. Uh, kas varbūt politikai tas šķiet uh, īs laiks, bet cietušajiem tā varbūt šis periods var šķist kā vesela mūžība. Un, uh, piemēram, bērni nezin, kas noticis ar viņu vecākiem, viņi nesaņem atbilst īsts informācijas, viņi nezin, kur vecāki ir slimnīcā, kur citur, un tā tālāk šis saraksts, šis uzskaitījums varētu būt garš. Turklāt vēl jādomā par problēmām, kas saistīts ar um, uh, materiālajām problēmām. Uh, tad vēl, ja tā ir, piemēram, meitene, kur ir, kurai pašai nav ienākumu, kur zaudē savus vecākus, tad viņa paliek pilnīgi bez līdzekļiem. Un viņai nav pat nekāda iespēja neko darīt, nekādīgi rīkoties. Un šeit struktūrām būtu nepieciešams strauji, momentāli reaģēt, un tur te nevar būt nekādu atrunu. Un ko es vēl gribētu uzsvērt? Uh, lūg, un lūgums komisijai. Uh, ļoti skaidri runāt ar dalībvalstīm un domāt par to, lai apdrošināšanas uh, iesaistītos un lai institūtīs sniegt savus atbalstus, lai visus jūsu ieteikumus mēs iekļautu uh, savā darbā. Paldies! Merci beaucoup de... Paldies um, par visiem šiem ļoti konkrētiem priekšlikumiem un domām, ar kurām jūs dalījāties. Paldies um, arī Monikai un abām līdzreferentēm. Jā, um, es saprotu, ka mums ir saistība ar balsojumu budžeta komitejā, bet Eh, atgriežoties pie mūsu četriem runātājiem, galvenajiem šajā mm, sarunas reizē, eh, kas dalījās ar savu pieredzi, arī um, mm, ar, stāstījām, dzirdējām acīs pieredzi par balto gredzenu. Uh, komisijas eh, pārstāvs kundze. Es, es nedaudz esmu apmulsusi, vai jūs gribētu vēl kaut ko teikt attiecībā uz šiem paziņojumiem, ko piedāvā Monika dalībvalstīm, lai tas būtu tāds praktisks instruments, kā pārbaudīt situāciju dalībvalstīs, ko jūs domājat. Paldies, varbūt pavisam īsi. Man likumdošanas piemērošana nozīmē praktiskus pasākumus, ne tikai juridisku tekstu. Un tieši to mēs darām tad, kad mēs raugāmies uz uh, likumdošanas aktu transponēšanu. Un ļoti bieži tad notiek diskusijas ar dalību valstīm, kā viņi paši uzskata, kā uh, likumdošana tikus ieviesta, un tad mēs runājam par to, kā tas viss praksē darbojas. Es nedomāju, ka transponēšana vai piemērošana komisijai nozīmē tikai likumdošanas tekstu. Tālāk tas, ko jūs lūdzāt par likumdošanas grozīšanu. Kā jūs zinat, patreiz mēs gatavojamies eh, iesniegt eh, galīgos teksta priekšlikumus um, aprīļa beigās mājā, tā kā pagaidām neko nevar vēl solīt. Un tad vēl ir šis sarežģītais jautājums par to, cik ļoti gatavas pašas dalībvalstis ir pārstrādāt šo direktīvu, kas joprojām ir relatīvi jauna, un mēs nezinām, kā tā praksē darbojas līdz šim. Tā kā patreiz neko vēl jums vairāk atbildēt nevar. Paldies! Merci beaucoup! Paldies, Astavas kundzei! Um, par šo precizējumu attiecībā uz jauniem elementiem, ar kuriem komisija plāno strādāt. Es, man šķiet, ka nav neviena jautājuma, ja vien es nemaldos. Es tāpēc piedāvāju mūsu četriem runātājiem varbūt pateikt kaut ko tā kā īsus tādus secinājumus, apkopojot to, ka mēs dzirdējām mūsu ļoti bagātīgajā diskusijā šorīt no rīta. Es jums došu uzreiz vārdu. Uh, un 13. es aicinu visus jūs pievienoties um, nelielajā mm, pieņemšanā, ko organizēja um, arī Tajānī kungs, kas arī pie mums uh, būs. Un uh, tad uh, mēs turpināsim mūsu darbu 14.30. Runāsim par um, nākamo jautājumu cīņu pret ekstrēmismu, un es gribētu uh, dot vārdu Bārbarai Vistem nosākuma. Vai kā, kā izrunā Vjusten vai Vjusten? Es domāju, ka es izrunāju umlaut ļoti labi. Vai es neredzu savā dokumentā šādu rakstību, bet um, došu vārdu gan jums, gan arī citiem panelisim lūdzu. Jā, herzlichen dank. Lielas paldies par doto iespēju. Paldies arī par visiem komentāriem, kurus šodien drīkstēju uzklausīt, kur kopā rada tādu labu pārskatu pa, par arī eh, traģisko situāciju, kas ir upuriem. Tas ir mūsu izais punkts, un eh, Gribu teikt, ka mēs runājam par daudziem noteikumiem, par to īstenošanu. Varbūt mēs vēl varētu pievērst uzmanību vēl kādam aspektam, kas ir saistīts arī ar direktīvu, un proti e, tālāk izglītošanu. Mums ir e, jāizglīto visas personu grupas, kuras strādā šajā jomā, kuras, kuri vēlas sniegt atbild, atbalstu. Visam šīm personām jābūt izglītotām. Uh, Mums viņas, viņām ir jāsniedz šāda izglītība un jāsniedz savs atbalsts. Paldies. Ko madame Astola, pour conclure? Astols kundze. Uh, thank you very much, and I said... Paldies, un kā jau es teicu pašā sākumā, man ir liels prieks, ka varu būt šeit šajā pasākumā, un es pati daudz ko jaunu uzzināju, vispirms jau no uh, Uh, profesora Nehams uzstāšanās uh, par šī jautājuma komplicētību un tāpat arī uzklausot reālus stāstus uh, no Elizabetes, piemēram, ko tas nozīmē būt par izdzīvotāju bet es arī dzirdēju labākās prakses piemērus, un man šķiet, ka šī ir tā joma, kur situācija dalība valstīs ļoti atšķiras, un tādēļ ir ļoti labi, ka mēs varam apmainīties ar labāko pieredzi, lai arī eh, cik laba ir fondu ideja, dažādās dalība valstīs tie darbojas atšķirīgi, un es domāju, ka tie ir jāņem vērā. Bez tam noteikti vēlos uh, pieminēt eh, šo centru, kas kļūs par ekspertu un labākās pieredzes apmaiņas centru. Komentāri no zāles bez mikrofona. Augustīn Dias de Mero, vēl viens mūsu kolēģis grib izteikties, lūdzu. No pensaba intervenir. Jā, es arī gribēju piebilst kaut ko Es katrā ziņā vēlējos uh, uh, vērsties pie komisijas un arī kolēģiem. Komisija gatavo likumdošanas priekšlikumus un padoma un parlaments ir tās struktūras, kas šos likumdošanas priekšlikumus pieņem. Ņemot vērā iepriekšējos terora aktus Eiropas Savienībā un to, ka tie ir skāruši ne tikai Eiropas pilsoņus, bet arī citus, citu valstu pilsoņus, tad ir, komisijai būtu jāņem vērā arī šis aspekts. Ja jūs, eh, piemēram, ieskatītos eh, atsevišķās eh, grāmatās, rakstos eh, par teroristu uzbrukumiem, tad jūs eh, redzētu, ka eh, šiem teroristu uzbrukumiem ir daudz plašāka dimensija, nekā mēs par to runājam. Jūs pieminējāt direktīvas un to, ka direktīvas tiek transponētas nacionālajā likumdošanā, bet regulas ir jāpiemēro tieši regulām nav nepieciešama transponēšana nacionālajā likumdošanā. Tās darbojas tieši. Un tādēļ uh, vēršos pie jums uh, un uh, mēs esam to arī pieminējuši iepriekš, un par to runāja arī mana kolēģe Tereza Himenes Beseril. Vai jums nešķiet, ka cietušie ir pelnījuši regulu kas ir piemērojama tieši dalību valstīs. Astols kundze, jūs darbojaties šajā jomā. Lūdzu, nododiet šo vēstījumu uh, komisijai, jo tas ir jūsu pienākums. Merci beaucoup, Augustīna. Lielas paldies, Augustīna, par šo uh, viedokli. Komisija to uzklausīja, bet mēs arī šeit uh, esam ar pārliecināšanas spēku. Džulians uh, uh, Kings uh, būs šo pēcpusdienu šeit klāt šīs dienas beigās, tad, kad mēs esam veikuši šo viedokļu apmaiņu par to, kā atbalstīt um, gan izdzīvošos, gan upurus, gan cietušos, kā jau Krālešs kundze arī stāstīja savā stāstījumā par šo atbalstu. Bet um, arī šis šī, šī diena mm, te, arī atbilst šīm idejām, ko mēs atspoguļojam ziņojumā. Un arī Eiropas līmenī šeit mēs runājam par, kas sniegt atbildi uz to, ka kā sniegšu atbalstu un kā lai nodrošinātu atbilstību mūsu likumdošanas aktiem. Tas ir komisijas darbs un arī mums tas ir kaut kas svarīgs, kas ir jādara. Uh, Paldies uh, par šo te uzrunu. Īstenībā mm, tas nebija secinājums vai kopsavilkums, drīzāk ievads. Un uh, turpinot noslēgumu vārdus, es došu vārdu Soņē Ramos Pinēro. Un beigsim, pabeigsim ar Elizabetes uzklausīšanu. Lūdzu, Soņa. Lielas paldies! Noslēgumā es vēlos uzsvērt, ka ir nepieciešama vienprātība dalību valstu vidū, lai atbalstītu Spānijas iniciatīvu. Un 2018. gadā varētu pieņemt padomas secinājumus par terorisma upuriem. Šo secinājumu teksts kalpotu par pamatu konkrētu pasāku, pasākumu īstenošanai, tas nozīmētu arī labāku koordināciju un informācijas apmaiņu starp dažādām atbildīgajām iestādēm, kas sniedz atbalstu un palīdzību cietušajiem. Tas būtu tāds eh, praktisks solis, un pēc tam mēs varētu domāt par turpmākiem pasākumiem, sniedzot īpašu atbalstu terorisma upuriem Paldies. Tālāk eh, dodu vārdu Kroličkundzei. Jā, paldies, izteikšos īsi, varbūt īsi reaģējot uz jautājumu, ko uzdeva mūsu kolēģi, kas jau aizgāja projām, kas ir noticis kopš janvāra. Patiesībā iemesls, kādēļ esmu šeit, ir tādēļ, ka pēc janvāra es uzskatu, ka sniedzot pozitīvu risinājumu priekšlikumus, uzdodot jautājumus no cietušo puses, tas tiešām nes rezultātu, notiek pārmaiņas. Es, piemēram, nosūtīju vēstuli komisārei Jurovai par to, ka vajadzētu paskatīties, kas ir noticis ar Briseles terora aktu. Uh, Uh, upuriem, un ja nekas nav noticis, tad ir jārīkojas, un man šķiet, ka ir zināms progress panākts. Mm, man ir liels prieks, ka es varu dot savu pienesumu, savu ieguldījumu šajās diskusijās, uh, palīdzot meklēt risinājumu ikviena interesēs. Un es domāju, ka ir svarīgi šo jautājumu neaizmirst. Paldies! Lielas paldies mūsu panelistiem par um, lieliskiem stāstījumiem un uh, ieskatu par nākotnes perspektīvu. Arī paldies uh, visiem dalībniekiem no mūsu klausītāju vidus. Arī paldies uh, gan ciešiem, gan tuviniekiem, kas arī piekrita šeit piedalīties un dalīties ar saviem dzīves stāstiem. Mēs, protams, nevaram uzskatīt, ka mūsu saruna šeit ir kaut kāds galējs solis, tas ir tikai solis šajā procesā. Un mēs meklējam risinājums. No vienas puses ir nepieciešams arī likumīgi nodrošināt zaudējumu un ciešanu kompensāciju, bet no otras puses ir arī jāstāsta visai sabiedrībai kopumā par pasākumiem, kas tiek veikti. Liels paldies un liels paldies Nehama kungam eh, par eh, priekšlikumu, ko viņš izteica pašā sākumā. Un mēs turpināsim mūsu darbu 14.30 šajā pašā zālē. Eh, mēs visus šeit gaidīsim. Liels paldies visiem!